Siamo 71 in commissione. Oh, allora, Cari colleghi, eh... godātie kolēģi, šo pēcpusdienu man ir ārkārtīgi liels prieks sākt mūsu komitejas darbu ar tikšanos ar prezidentūras pārstāvjiem. Gribu pateikties ministram Galecī, Džanlukam Galecī, par to, ka viņš ir pievienojies mums šo pēcpusdienu, ļoti jauk no viņa puses. viņš ir Itālijas vidas aizsardzības ministrs, un mums jāsaka, viņam jāsaka divreiz paldies, jo viņš ir tas, kas ir atbildīgs par visām darbībām attiecībā ar Konkordijas izcelšanu Bet, nu, eh, tā vietā, lai būtu Itālijā un uzrakstātu visus šos darbus, viņš tomēr ir iedies pie mums, par to viņam milzu paldies, un cerams, ka viņš mums izklāsīs arī Itālijas prezidentūras prioritātes turpmākajos pie sešos mēnešos. Paldies! Paldies priekšādātāji godātie parlamenta deputāti! Ja jūs man to ļausiet, tad iesākumā es gribētu teikt paldies jums visiem, jums eh, priekšādātājiem, vicepriekšādātājiem par šo lielisko iespēju ierasties šeit un runāt jūsu priekšā. Tas man ļaus izstāstīt un apspriet ar jums vidas aizsardzības darba programmu turpmākajos mēnešos. Lūk, ir pagājis gandrīz mēnesis. Varu jums pastāstīt, ka mēs kā prezidentūra vērnumies ļoti cieši sadarboties un produktīvi sadarboties ar jums Eiropas parlamentu lai spētu vienoties par zināmu progresu atsevišķās jomās un, protams, īstenotu viedokļu apmaiņu. Arī par tādām tēmām, kuras nevarēsim, pie kurām darbu nevarēsim pabeigt mūsu prezidentūras laikā. Gribu šai jomai īpaši pieskarties. Es ļoti labi apzinos, ka tajā gadījumā, ja vēlamies gūt panākums sešu mēnešu periodā, un vispār visā jūsu sasaukuma laukā, tad, laikā, tad priekšnosacījums ir laba sadarbības ar padomu un parlamentu. Pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka tad, ja runājam par tām tēmām, kas ir mūsu uh, atbildības jomā, tad šī sadarbība ir vēl svarīgāka. Mums nepieciešams tikt pāri jebkura veida politiskajām domstarpībām. Kad runājam par vidi, tad Eiropai ir uz Eiropas pleciem gūst plašu atbildību. Mums jārisina gan nacionālās, gan Eiropas, gan starptautiskās problēmas. Tā ir milzīga atbildība, kas gulstas uz mūsu pleciem. Un vidas aizsardzības darba programma Itālijas prezidentūras laikā pamatosies uz vidē draudzīgu izaugsmu un darba vietām. Ņemsim vērā iepriekš gūtos panākumus eh, vidas ministru sanāksmē, padomē, Grieķijas un iepriekšējās prezidentūras, un gribu pateikties abām iepriekšējām prezidentūram par lielisku paveikto darbu, un tas bijis ārkārtīgi nozīmīgs. Itālijas prezidentūrai eh, gan, it, gan vidas aizsardzības, gan visās citās jomās pašā pamatā būs izaugsme un nodarbinātība. Šobrīd, kad raugāmies uz vidas aizsardzību, es domāju, ka mums vajadzētu Um, skatīties uz to visu ar tādu gaišu prātu, lai pievērstos um, svarīgiem jautājumiem, pārmaiņām, jāmaina mūsu domu gājiens, vidas aizsardzībai ir jābūt izaugsmas un nodarbinātības uzlabošanas centienu pašos pamatos. Tas ir stūrakmens. Un, protams, mums tāpat laikā ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka Eiropā un dalība valstīs un visā pasaulē Nevaram turpināt dzīvot ar neilgtspējīgu izaugsmi un darba vietām. Nedrīkstam veidot izaugsmi un nodarbinātību, ja neliekam vidi pirmajā vietā. Tieši vides aizsardzība ir tā, kas piedāvās jaunas darba vietas, jaunu attīstību, un tas ir izaicinājums, ar ko sastopamies šobrīd. Tas nu, attiecas arī uz skaitļiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka ja nu ir viens tāds sektors, kas ir pieaudzis arī ekonomikas krīzes laikā, apgrozījuma ziņā un arī radīto darba vietu ziņot, tad tā ir vidē draudzīgā ekonomika. Te nerunāju tikai par vidas aizsardzību, tas ir tikai atspērienu punkts, mums ir jāiet vēl tālāk. Tīri kultūras domāšanas ziņā mums jāpadara uh, ik viens par vidas aizsardzības aktīvistu. Nodarbinātību un izaugsmi var radīt vidē draudzi, eh, draudzīgā ekonomikā. Un to var radīt arī rīkojoties vidē draudzīgi, pat tajos sektoros, kur iepriekš tas nav bijis rakstī, raksturīgi. Nu, piemēram, cementa ražošana. Lūk, viena joma, kurā ir vajadzīga vidas aizsardzības politika. Mums ir jāspēj iziet no iepriekšējiem rāmjiem, no šīs politikas, kurā zaļā vidē draudzīga ekonomika tika izolēta no pārējiem sektoriem. Nē, tas viss ir jāiestrādā kopējās uh, Um, saiknēs, ir jāveido kopīgi principi. Itālijas prezidentūra ir pilnīgi noteiktam pievērstusies, un mēs tāpēc pievērsīsimies eh, vidas aizsardzībai tieši šādā aspektē. Izaugsme, protams, ir ārkārtīgi vajadzīga, ja vēlamies panākt Eiropas atkopšanos pēc krīzes un ja vēlamies atjaunot Eiropas pilsoņu uzticēšanos institūcijām. Pēdējā sfēra Vēlēšanas nosūtīja mums ļoti skaidru signālu. Ja mēs nespēsim pieņemt lēmumus strauji, atspoguļojot pilsoņu intereses, tad tādā gadījumā ne tik vien šis sasaukums ieies vēsturē kā neveiksmīgs, bet mēs apdraudēsim arī visu Eiropas Savienības projektu kopumā, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Mums patiešām bija vajadzīgs šis trauksmes zvans. Mums ir vajadzīgs tādas vidas aizsardzības politikas, ko atbalsta sabiedrība visās dalību valstīs, un tās var kalpot kā efektīvs instruments, lai no jauna sinhronizētu Eiropas Savienības vajadzības. Mēs šādā veidā varam attaisnot cerības, ko, mums, ko uz mums liek pilsoņi. Klimata pārējā pārmaiņas ir jāapkaro, klimata, klimata sasilšana jānovērts, un tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs uzskatām, Itālijas prezidentūra uzskata, ka te ir vajadzīga vienota stratēģija, ir mērķi, kas mums ir jāsasniedz, un tie ļaus pārliecināties, ka Eiropas sistēmas ir adekvātas, ir savstarpēji saskaņotas un ir vidē draudzīgas. Tās ir tēmas, ko mēs apspriedām Milonā, neformālajā ministru padomē, kur tikāmies ar vidas un nodarbinātības ministriem. Šī sanāksme notika 7. jūlijā. Tā bija pirmā reize, kad vidas aizsardzības ministra tikās ar nodarbinātības lietu ministriem vienā telpā, vienā sanāksmē un apsprieda katrs savu kompetenci, bet savstarpēji saistītā veidā. Mēs runājam par to, kādus instrumentus valstis var izmantot, lai cīnītos pret eh, to, ko mēs saucam par šīs, šī gadsimta sērgu, jeb bezdarbu, it īpaši jauniešu bezdarbu. Ekonomikas attīstība Eh, ir vajadzīga. Milānas sanāksmes veiksmīgā, veiksmīga rezultāta liecina, ka šāda pieeja ir tā labākā, un mēs vēlamies šādā veidā pētīt potenciālu, kas piemīt dalību valstīm nodarbinātības veidošanai vidēji draudzīga ekonomikā. Vēlamies virzīt tādu ekonomiku, kas spētu pretoties klimatu pārmaiņām, kuras pamatā būtu efektīva resursu izmantošana, eh, enerģijas efektīva izmantošana. Mūsu prezentūras laikā centīsimies pārliecināties, ka ikgadējais izaugsmas ziņojums ar ko tiek aizsākts tās augtais Eiropas pusgads, iekļaut arī konkrētu pielikumu par videi draudzīgām darba vietām, jeb ekoloģiskām darba vietām. Mēs strādāsim pie šī Eiropas pusgada jautājuma. Pārvaldības kontekstā pašreizā situācija ir tāda, ka notiks nodarbinātības padome un finanšu ministru padome. Mēs šobrīd ierosinām, ka papildus abām šīm padomēm būtu jānotur arī vides aizsardzības ministru padome. Tai būtu jābūt pārstāvētāji šajās diskusijās, lai pārliecinātos, ka vide, vidas aizsardzība ir visu šo jautājumu skaidra šķautne. Un te, protams, būs ļoti liela nozīme arī konsultācijām ar parlamentu. Mums ir jāpāriet no šīs brūnās ekonomikas uz zaļo, ja vidē draudzīgo ekonomiku. Mums ir jāvēršas pret tām sakām, kam, ško, kas eh, varētu būt negatīvas darba vietu ziņā šādai pārējai. Mums ir vajadzīgs pārējais process. Eiropas pusgads. Un vidustermiņa pārskats attiecībā uz 2020. gada stratēģiju, kur tiek runāts par ilgspējīgu, visu ietvarošu un viedu izaugsmi, piedāvā mums iespēju vides komponentu šai stratēģijā likt visa procesa pašos pamatos. Problēma, ar ko šobrīd sastopamies, ir tas, ka mums ir jāspēj iet krietni tālāk nekā tikai parastā tradicionālā pieeja, kas paredz standarta saiknes starp ekonomikas politiku un vidas aizsardzību. Nē, šai saiknei jābūt integrētai. Visa pamatā ir jāspēj mainīt šīs saiknes un parasto un tā negatīvā ietekme, ko mūsu ekonomikas izvēles ir radījušas, ir jāvērš par labu. Ehm, ir jāpanāk, ka tautsēmniecība atstāja pozitīvu ietekmi uz vidi un vidas aizsardzību. Ir šie aspekti jāņem vērā ikvienā dalība valstī. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, ja vēlamies, lai mūsu uzņēmumi spētu konkurēt pasaulē, lai tie būtu rūpnieciski atbildīgi Mūsu uzņēmumiem ir vajadzīgs vides aspektus pilnīgi noteikti ņemt vērā, ja viņi vēlas konkurēt starptautiskā vidē un arī gūt peļņu. Mums ir jābūt tiem, kas liek pašus pamatus e, cirkulārai cirkulārai ekonomikai, kur nekas netiek izšķērdēts, kur viss tiek pārstrādāts, kur mēs e, nevis paņemam kaut ko, pagatavojam no tā kaut ko un atlikumu visu aizviežam. Nē, mums ir jāspēj e, nodarboties ar otrreizējo pārstāvi. Mēs nedrīkstam visu izmest atkritumos, ir jāsamazina atkritumu apjomu. Tas nav ilgspējīgi, tas, tas maksā daudz, tas piesārņo vidi, tas noved pie ekonomikas krīzes un tas noved pie darba vietu zaudēšanas un līdz ar to arī pie peļņas zaudēšanas uzņēmumu vadīšanas vadītājiem. Milānas sanāksmes laikā tapa skaidrs, ka pilnīgi noteikti jāspēcina vidas aizsardzības komponente ekonomiskās pārvaldības kontekstā Eiropas Savienībā, gan saturiski, gan arī tīri lēmumu pieņemšanas procesos. kā Eiropas vīdes ministru padomas vadītājs turpmāko sešus mēnešus arī es personīgi esmu apņēmies sakot uzmanīgi līdzi šim procesam, kurā vīdes komponents e, tiks likts par centrālo stūrakmeni Eiropas pusgada darba programmā. Es domāju, ka tieši tā kā konstatējām Milānā, šis ceļš ir nepieciešams, un to varēsim iet tikai kopā ar parlamentu. Uh, Es domāju, ka turpmākos sešus mēnešus mēs dzirdēsim ļoti daudz runājumu tieši par to, kad runājam par vidas aizsardzību un par lēmumiem, kas mums jāpieņem, lai vērstos pret klimata pārmaiņām. Mums ir jāspēj tikt pāri domstarpībām, kas pastāv mūsu starpā. Mums ir jāveido vienotības, saliedētības starp politiskiem spēkiem. Tā ir joma, kas ir ārkārtīgi svarīga, pārāk svarīga, lai mēs nogaidītu, pārāk svarīga, eh, lai to neskatītu Eiropas parlamentā un nacionālajos parlamentos jau šobrīd. Ir daudzas dalība valstis, kas, piemēram, piesārņotības zimā šobrīd regresē, bet Eiropā ir jāiet uz priekšu. Diemžēl to šobrīd ir aiz, aizturēju, aizturējuši dažādi lēmumi, kas pieņemt katras dalībvalsts savtīgās interesēs. Nē, mēs, kā Itālijas prezidentūra, censīsimies pret to vērsties un veidot kopēju ietvaru, piemēram, enerģijas politikai. Un tieši tāpēc padomas ceļu kartē esam iekļāvuši virkni neformālu tikšanos, eh, tostarp arī šo nesen notikušo sanāksmi, neten, neseno padomu Milānā, kur mēs cita starpā spriedām arī par tādām lietām, kā reformēt emisiju tirdzniecības schēmu, jeb ETS. Nolēmām, ka 6. oktobrī notiks kopēja sanāksme starp enerģijas ministriem un vidas aizsardzības ministriem, un esam pārliecināti, ka Eiropas politika klimatu pārmaiņu apkarošanā ir jāskata kop, kopskatā ar enerģijas apgādes drošību. Ir neiespējami šos divas jomas nodalīt viena no otras. Turklāt mums ir jābūt gataviem arī konferenču, eh, kom, eh, pušu konferencei Limā par klimatu pārmaiņām, kas, pa, eh, kas pavisam drīz gaidāma. Mēs gal galā vēlamies dot savu ieguldījumu globālajās saistībās. Mums ir jāspēj arī Limā likt pamatu tālākajam sarakstam, sar, tekstam, par kuru tad varētu panākt vienošanos Parīzē nākamajā sanāksmē. Banki Mūna sanāksme Limā piedāvās ļoti būtisku iespēju gūt tālākus panākumus darbā pie 2015. gada vienošanās, e, ko parakstītu tad Parīzē. Un šajā kontekstā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm būs jābūt klāt šai sanāksmē un jābūt gatavām nākt klajā ar savu pienesumu. Dāmas un kungi, Itālijas prezidentūra 28. oktobrī un 17. decembrī šogad ir paredzējusi Eh, runāt par šiem jautājumiem. Mēs ceram, ka mums izdosies dot būtisku ieguldījumu, kaut gan, protams, tas nav pārāk uh, ilgs laiks. Ceram uz uh, sadarbību ar jums. Sinekvena un progress mums ir jāgūst. Un tas pilnīgi noteikti Itālijas prezidentūrā ir prerogatīva. Mēs esam ilgi un dikti runājuši par vienošanu, par atsevišķiem dokumentiem, un šobrīd vēlamies panākt līdzsvaru starp pilnvarojumu sistēmu Eiropā un nepieciešamību dalību valstīs nodrošināt zināmu rīcības brīvību, lai varētu, piemēram, ģēmo eh, aizliegt un neizplatīt, ņemot vērā vietējās geogrāfisko, vietējo geogrāfisko specifiku. Tas ir eh, jautājums, kas ietekmē visus patērētājus, lauksaimnieks un tā, un tā tālāk. Un tāpēc mēs ceram, ka varēsim nodrošināt dalību valstīm uh, autonomu lēmumu pieņemšanas iespēju attiecībā uz ģēmē, ģēmo. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka būtu mūsu politiskais pienākums eh, gūt progresu pēc iespējas straujāk pie šīs jomas, panākot vienošanos starp padomu un parlamentu. Šobrīd vispārīgo lietu padome uh, neformāli balsoja par savu kopējo nostāju, un mēs vēlētos, lai varam sadarboties un panākt vienošanos pie šīs ģēmo jomas līdz šī gada beigām. Vēl viena likumdošanas prioritāte mūsu prezidentūrā ir saistīta ar plastmasas maisiņu izmantošanas samazināšanu. Tas ir vēl viens tāds instruments, kas samazinātu ne tikai eh, plastmasas maisi, izma, maisiņu skaita samazināšanos, bet piedāvās arī iespēju uzlabot visu šo atkritumu pārvaldības sistēmu. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu vienošanos, tā lai mēs varam būtiski samazināt plasmas maisiņu izmantošanu, uh, un tāpēc, nu, un īstenot tā vietā paraugu, pra, apmaiņot paraugu praksi, kas pastāv nacionāla līmenī tālāk. Ceram, ka Haukena kundze dos, sa, saņem sarunu mandātu um, rudenim, tā lai mēs varam tālāk panākt vienošanos līdz šā gada beigām, līdz Itālijas prezidentūras beigām. Par siltumnīca efektu gāzes, gāžu samazināšanu. Arī šeit ir gūts progress un šobrīd vajadzētu pabeigt procedūras, kas aizsākušās. Pirmām kārtām priekšlikums par regulu par CO2 emisiju uzraudzību jūras, jūras transportā. Tā ir viena no prioritātēm mūsu prezidentūrai. Direktīva par netiešām eh, zemes izmantošanas izmaiņām, jeb iluk arī ir kaut kas tāds, ko esam apņēmušies pavirzīt uz priekšu. Jāsaka, šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Politiskā vienošanās tika panākta vispārīgo lietu padomē 20. Um, jūnijā. Un tā atspoguļo, zinām, līdzsvars starp dalībvalstīm. Mēs apzināmies, ka arī parlamentā šis jautājums nav viennozīmīgs. Tas ir priekšlikums, kam ir ļoti sarežģīta pagātne. Mēs esam gatavi strādāt kopā ar parlamentiem uh, un Torvalda kungu, kas ir referents par šo jautājumu, lai panāktu vienošanos ar padomi. Un tālāk ir arī reforma ETS sistēmā, kuras ietvaros vēlamies šo emisiju tirniecības schēmu mainīt, uzlabot, radu, izveidot to par instrumentu kopienas līmenī, kas ļautu cīnīties pat pret klimata pārmaiņām. E, vēlamies to padarīt vienkārši saprotamu, skaidru, esam, pārli, esam protams, apzināmies, ka tīri tehniskā līmenī mēs nevarēsim pilnībā uzsākt oficiāli visas sarunas ar parlamentu par šo jomu, bet cenamies, ceram, ka mums izdosies tomēr vismaz paspērt kādu soli uz priekšu, lai pavirzītos tuvāk atrisinājumu. Visbeidzot, ļaujiet man eh, runāt par gaisa kvalitātes un atkritumu eh, tiesību aktiem. Tie ir ļoti svarīgi elementi, kas ir, kas ir stūrakmeņi vidas aizsardzībā. Un tāpēc, lai arī mēs šobrīd vēl tikai gaidām Eiropas parlamenta nostāju, mēs labprāt vēlētos gūt progresu pēc iespējas ātrāk arī padomē. Padome ir apskatījusi šos priekšlikumus, padziļināti tos izpētījusi, un prezidentūras laikā īstenosim koordinēšanas darbu un starp, gan Eiropas, gan starptautiskā mērogā. Ļaujiet man minēt pāris piemērus pušu konference par biodaudzveidības konvenciju, piemēram, kā arī sanāksmes starp parakstītāju pusēm par Nagojas protokolu. Un ir īpaši pušu konference numur 12, kas notiks Dienvidu Korejā oktobrī, un kurā tiks izvērtēts progress, kas gūts strateģiskā plāna izpildē pie konvencijas šajā formā tiks pieņemta lēmuma par smalkām, smalkākām detaļām šajā vienošanās tekstā un, tiks, un runāsim par. Un mūsu ieguldījums būs tāds, ka mums jāspēj definēt ilgspējīgas izaugsmas mērķi visā pasaulē laikā pēc 2015. gada prezidentūra ir apņēmusies, ka Eiropas Savienība spēlēs skaidru un konstruktīvu lomu eh, panākumu gūšanā šai jomā ceļā uz pilnu visu lē, konferences pieņemto lēmumu īstenošanu. Es vēlētos pateikties jums, godātie deputāti, un noslēgumā eh, vēlreiz teikt paldies par to, ka esat mani uzklausījuši. Bet es esmu pārliecināts, ka tad, kad runājam par visām šīm tēmām, eh, kas saistītas ar vidas aizsardzību, Un tās, protams, ir tēmas, kas ir tieši jūsu komitejas kompetencē, un man, man kā ministra kompetencē, es domāju, ka mums izdosies iznot ļoti labu sadarbību, konstruktīvā garā eh, un bez tādām sav, savtīgām interesēm. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka vidas aizsardzība varbūt vairāk nekā jebkur cita joma ir tā, kas ietekmēs mūsu visu nākotni, mūsu katru ikdienas dzīvi un mūsu bērnu un nākamo pauģu uh, dzīvi un labklājību. Vēlu jums panākums darbā un vēlu panākums arī padomē. Paldies! Eh, Paldies par šo atskaiti un eh, tūlītās mēs sākām pirmo jautājumu raundu. Un eh, pirmajā jautājuma raundā piedalīsies koordinatori, katram divas minūtes, un pēc tam pirmā, pirmais atbilžu rauns ir pirmā atbilžu kopums no Galeti kunga. Pēters Līze, paldies. Es kā Eiropas Tautas partijas koordinators priecājos, ka mums šodien pēcpusdien ir divi ministri no prezidentūras, kas pārstāv Itālijas valdību, tur nav tikai sociāldemokrāti, un man prieks, ka jūs kā padoms priekšsarētais vidas jautājumos uzrunājat šodien šeit parlamentu, kaut arī Itālijā šodien ar Costa Concordia daudz kas e, notiek, kas ir jūsu tieša atbildības joma. Es vēlos e, jautāt par 2030 mērķiem e, kurus jūs pieminējat. Darīsiet visu, lai padome oktobrī pieņem priešlikumu, un parlamentā viens bija neapstrīdams, un arī EPP. Es runāju arī ar kolēģiem par to, CO2 mērķis 40% nav apšaubāms. Un vēlos jūs iedrošināt iestāties par to visiem spēkiem, lai padomi to pieņemtu. Parlamentā bija atšķirīga nostāja arī manas politiskās grupas ietvaros par to, vai viens mērķis ir nepieciešams vai trīs dažādi. Vairākums parlamentā un arī vairākums mūsu politiskās grupas uzskatīja, ka ir labāk trīs mērķis noteikt, jo balstoties uz Eiropas komisijas pašu ietekmes novērtējumu, izaugsmas potenciāls, darba vietu izveidas potenciāls, vidas tehnoloģija eh, jomā ir jāizmanto. Un šodien bija arī svarīgs lēmums, ko pieņem Eiropas komisija - 30% energoefektivitātes. Es vēlos jūs aicināt nodrošināt, ka tas tiek vismaz pieņemts, iestāties par to. Un lai tas arī būtu nevis vienkārši kā tukšs paziņojums, bet arī lai būtu pasākumu tā īstenošanai. Un vairāk kā viens miljards eiro katru dienu par fosilo kurināmo importu. Ir tīpaši laikā, kad mums ir šīs problēmas ar Krieviju. Un tur ir jādomā arī citi risinājumi, kas nāk mums par labu. Paldies! Olā, Matija Grote. Paldies, Matijas Grota tālāk. Jā, man labi patika, ka jūs vēlaties eh, mainīt šo kultūru, veicinot ilgspējību, izaugsmi, radot darba vietas. Mēs jau esam šeit uzklausījuši savulaik daudz jūsu eh, kolēģis, kas nākuši ar savu darbu programmu ik pēc pusgada. Uh, mēs ātri strādājam tālāk un izskatās, ka uh, padomē tas viss notiek daudz lēnāk. Tā līdzīgi bija arī klimata jautājumos. Un, kur mūsu kolēģis Ivo Belet ir ziņot, referents ziņojumam, uh, kur ir nepieciešams e, strauji progress un ka pietiekam ātri noteikts arī datums. 2021. gads, tur laikam bailīgie cilvēki komisijā nākuši pie teikšanas. Un tas tiešām radīja sistēmai nopietnas problēmas. Un līdz ar to mans lūgums ir eh, darīt visu iespējamo, lai termiņš tik noteikti 2017. gads. Pušu konferences. Mēs atkal un atkal, vismaz tie, kas piedalījās tur, redzēja, ka Eiropa tur ir Komisija tur ir, parlaments ar delegāciju ir, mums ir jauks sarunas, un tad Eiropa sadalās, tad, kad tiek runa par finanšu atbalstu. Eiropas Savienība sadalās 28 atsevišķās dalību valstīs. Es ceru, ka Itālijas prezidentūras ietvaros tas notiks savādāk un ka daudz kas tiks labāk panāks Limā. It īpaši, kad runa par finanšu jautājumiem energoefektivitāti. Tur man jāsaka, ka rezultāts ir labāks nekā cerēts, bet tas vienalga ievērojami atpaliek no tā, ko parlaments lēma iepriekšējā sasaukumā - 40%. Komisija teica 30%, joprojām paliek 10% starpība. Energoefektivitātes uzlabojums tiešām būtu visām dalību valstīm ļoti noderīgs arī ekonomikai, radīt darba vietas, Un es ceru, ka jūs, ka prezidentūra būsiet atvērti, ka būs iespēja mainīt kaut ko. Un tas, ko komisija šodien e, publiskoja, ka tas nav gluži akmenī kalts. Paldies! ECR grupas vārdā Iens Dankans. Thank you very much. We are... Paldies! Mūs eh, visā Eiropā šobrīd uztrauc jautājumi par energodrošību. Būtu ārkārtīgi interesanti dzirdēt ministra domas par to, kāda ir eh, nekonvencionālo ogļūdeņa ražu ieguve un arī domas par, eh, par slānekļa gāzes un naftas ieguvu. Paldies! Un tagad liberāļu grupas vārdā. You, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Un paldies eh, Galeti kungam, ka esat ieradies uz mūsu pēcpusdienas sēdi. Mums ir liels prieks jūs šeit redzēt. Un es tiešām ceru, ka mēs būsim tikpat priecīgi un apmierināti kā šodien, tiekoties ar jums decembrī, kad Itālijas prezidentūra beigsies. Es esmu Ailuk eh, ref, referents, un šobrīd ir parādījušās baumas, ka bloķējošā minoritāte padomē tomēr savāksies. Uh, Kādā veidā jūs domājat eh, atbloķēt šo iestrēgušo failu? Paldies! Paldies! Un tagad Konečnas kundze. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs! Es arī vēlētos jūs, šve, jūs sveikt šajā pēcpusdienas sēdē, sveicu jūs goja grupas vārdā. Jums eh, nav viegls darba cēliens jūsu priekšā, un es eh, vēlētos griezties pie jums ar lūgumu. Ministra kungs, jūs klausaties, jūs tikko uzlikāt austeņas. Es vēlētos ierosināt, lai jūs, kura uzdevums būs iestāties par vidas aizsardzību Eiropā, lai jūs eh, uzsāktu nekavējošu nekavējošu uh, sabiedriskās domas aptauju par TTIP nolīgumu. Jo arī Tajā iet runa par ķīmijas izstrādā, ķīmiskajiem izstrādājumiem, pārtiks drošību. Mums ir ļoti augsts standarta Eiropā, bet varbūt citur tāda nav. Komisija, vedot sarunas aiz slēgtām durvīm, ir pierādījusi savu attieksmi pret mums. Varbūt jūs padomu varat kaut kādā veidā šīs durvis atvērt. Pastāstiet godīgi, kāds ir jūsu skatījums uz TTIP nolīgumu un kā jūs domājat sarunas attīstīsies nākotnē. Uh, Mēs tiešām uztraucamies, ka Eiropas sociālie un vidas standarti tiks būtiski pasliktināti, jo patreiz sarunas šķiet uz to ved. Jūs eh, savos, ar, jūs savos ievadvārdos pieminējāt arī likumdošanu par atkritumu pārstrādu sakārtošanu. Un eh, mēs Eiropā, ja nevēlamies piedzīvot atkritumu krīzi un katastrofu, tad mums kaut kas ir jādara. Itālijā pēc eh, man zināmā šobrīd tiešām ir atkritumu krīze. Uh, Atkritumi piesārņo vidusjūras ūdeņus, un jūs to nevarat apturēt. Bet jums tas ir jādara, ko jūs darīsiet, kādus, eh, kādas prasības jūs izvirzīsiet, lai eh, sakārtot situāciju kaut vai Itālijā. Paldies! Prieksēdētāji kungs! Paldies, eh, ministra kungs, par jūsu izklāstīto programmu turpmākajiem sešiem mēnešiem. Mans kolēģis no Aldi jau teica, ka redzēsim, kādā noskaņā mēs no jums atvadīsimies šā gada decembrī. Bet eh, strādāsim, strādāsim ražīgi. Viena no zaļo prioritātēm ir 30. gada klimata un energo pakotne, par ko padomu ir apsolījusi diskutēt. Savos ievadvārdos jūs jau teicāt, ka Eiropas Savienībā ir jābūt vienotai savos centienos panākt vienošanos. Parlaments ir vienots, un mums ir ļoti skaidrs skatījums uz to, kā tad energo pakotnē būtu jāizskatās, proti, tai ir jābūt pakotnēji. Ir jābūt trīs saistošiem mērķiem atjaunīgie resursi, efektivitāte un energo drošums. Šodien jūs runājāt par efektivitāti un parlaments iestājas par 40 procentiem, un mēs iestājāmies arī par saistošiem mērķiem. Es tiešām ceru, ka Itālijas prezidentūrai izdosies pamudināt padomi piestrādāt pie šo trīs saistošo mērķu pieņemšanas. Cits jautājums ir Lima arī jūsu prezidentūras būtisks, būtiska virsotne. Jautājums par to, ka līdz šim Eiropas Savienība nekad nav piedalījusies kopīgā finansējumā. Parasti šādās konferencēs Eiropa pārstāv dalību valsts katra atsevišķi. Kāds ir Eiropas skatījums uz finansēšanu? Vai jums šajā pusgadā tiešām izdosies uh, Eiropu pārstāvēt vienotiem, ar vienotiem kritērijiem, standartiem un tam līdzīgi. Un trešais - jūrniecības uzraudzīšana. Ir paredzēts, ka arī jūsu prezidentūrā mēs pabeigsim šo jūrniecības pakotni, un jūs savā prezidentūrā varbūt varētu iestāties par kaut minimālu caurskatāmības standartu piemērošanu. Tātad, ko padomu domā par šo failu? Paldies! Grazie, e adesso l'ultimo intervento. Paldies! Tā tad tie bija. Un pēdējais ir FDD grupas pārstāvis. Es vēlētos pateikties ministram, ka ministrs ir šeit ieradies. Un, eh, kā jūs ziniet, es pārstāvu FDD, EFDD grupu piecu zvaigžņu alianses partiju. Un e, šis jautājums patiesībā nenāk no manis, tas nāk no Itālijas vēlētājiem. Ņemot vērā tos ļoti ambiciozos mērķus, kur šobrīd ir izstrādāti 30. gadam, tā tad jāsamazina par 30% gandrīz viss un tā tālāk, un par 27% jāpalielina atjaunīgu energoresursu sadaļa. Mans jautājums ir sekojošs. Kā Itālijas prezidentūra raugās uz to lēmumu, kuru burtiski pirms pāris dienām pieņēma Monte valdība? Proti, kādā veidā jūs raugaties uz ideju, ka Itālija vēlas palielināt eh, savu, savu og, ogļu spēkstaciju aktivitāti un arī meklēs eh, konservatīvo energo avotu ieguvas iespējas jūrās? Vai tiešām tas nav solis atpakaļ no tā, ko mēs vēlamies redzēt un sasniegt? Vēl bez tam, vai tad nebūtu vienkāršāk, ja mēs palielinātu uh, palielinātu ieguvumus līdz 16% un, ja palielinātu šo te akcijas nodokli eh, vairāk, Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, jūs esat uzklausījis pirmo jautājumu raundu. Un tagad eh, dodu iespēju ministram atbildēt. Mums ir ļoti daudz kolēģi, kur vēlas runāt. Šis ir ļoti sarežģīts uzdevums. Es centīšos izdarīt eh, Eh, ko vien var, ja man tikai 5 minūtes jāatbild uz visiem šiem jautājumiem, tad nevarēšu atbildēt absolūti uz visu. Es ceru, ka jūs to saprotat. Tātad energoefektivitāte un 30% ierobežojums, kas ir šobrīd noteikts. To ir izdarījusi Eiropas komisija. Manuprāt, energoefektivitāte ir kaut kas tāds, kam ir īpaši būtiska ietekme uz klimata enerģētikas eh, vienošanos, tam ir strateģiski nozīmīga loma arī padomēji un parlamentam. Un tas ir temats, kas ir ļoti cieši saistīts ar tiem mērķiem, kurus paši sev esam nosprauduši Itālijas prezidentūrē, respektīvi izaugsmi un darba vietas. Mūsuprāt, energoefektivitātes uzlabošana uzlabos situāciju, it īpaši MVU. Atsastās ietekmi arī uz vides drošību. Ja mēs efektīvi darbosimies energoefektivitātes jomā, varam kļūt neatkarīgāki arī mūsu energoapgādes drošības jomā padomes plānos ir strādāt ļoti smagi, lai panāktu vienotu pozīciju 26. oktobrim. Un cerību, ka tas būs vienprātīgs lēmums Eiropā, kas, kas kalpos kā signāls Eiropas pilsoņiem. Un ne tikai, arī citām valstīm pasaulē, jo decembrī uh, Limā un nākamgad Parīzē, mēs varam izmantot to kā signālu, jo ne visas pasaules valstis skatās uz lietām vienādi, ir valstis ar ambiciozākiem mērķiem, mazāk ambiciozākiem mērķiem. Manuprāt, tas ir kā pienākums padomēji atrast visambiciozāko iespējamo vienošanos iespēju lai panāktu vienošanos par ETS. Tātad par ETS es jau savos komentāros eh, sākumu uzrunā izteicos. Tātad tas ir cieši saistīts ar klimata enerģētikas vienošanos, kas ir nepieciešama, tātad vēl viena komponente, ka, kur padomē ir jāsasniedz pēc iespējas lielāks progress. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti nepieciešams sasniegt šos mērķus, jo mums ir jānodrošina, ka ETS tirgus kļūs stabilāks. Tas padarīs to uzticamāku, efektīvāku, palīdzēs mums arī samazināt emisijas. Un par šo tematu varu sacīt, ka Eiropas parlaments varēs, protams, debatēt šajā laikā, jo tādējādi mēs varēsim virzīties uz priekšu. Par ilūku. Kā jūs zinat, padomu par šo tematu jau ir panākusi vienošanos pagājušā gada jūnijā. Esam gatavi pabeigt darbu pie šī dosie, cik ātri vien iespējams ar Eiropas parlamentu palīdzību. Es zinu, ka šis debats nebūs viegls neviena no iestādēm šis temats netika izskatīts bez strīdīgiem jautājumiem un debatēm. Padomai ir tāda nopietna pozīcija, kas varētu veidot pamatu labam kompromisam. Un, protams, tur ir uh, atsevišķi elementi, kas, es domāju, ļaus mums pabeigt uh, šo failu. Tālāk par TTIP līgumu ar ASV Šobrīd mēs vedam pārunas ārējās tirzniecības padomē. Tātad paralēls piemērošanas princips, Eiropas vidas standartu pieņemšana, tāpat arī sociālo standartu mūsu vērtību un darba tirgus standartu pārņemšana. Tāda ir mūsu mērķi, mūsu parametri, pie kuriem mēs nepiekāpsimies. Bet mēs prasīsim lielāku caurskatāmību par atkritumu jau lomu. Arī šeit ir nepieciešams tālāks progress. Mums ir tīra telpa Eiropai pakete, kur Un tur ir īpaši svarīga tieši atkritumu sadaļa. Es nevēlos iedzināties eh, nacionālos Itālijas jautājumos, jo šodien es šeit pārstāvu padomi un būtu nepareizi, ja es to aizmirstu. Dažkārt gadās to aizmirst, jo nacionāli mums mēdz būt atsevišķi gadījumi, kur mums ir ļoti augsti pārstrādes apjomi. Daži rādītāji ir ļoti augsti eh, salīdzinoši ar Eiropas vidējo līmeni, bet viss atkritumu eh, joms jautājums skar visu Eiropu. Un šo atkritumu tiesību aktu paketi pieņēma padome pavisam nesen, un līdz ar to ir diezgan svarīgi izvirzīt to kā prioritāru tematu sarunām ar parlamentu. Tāpat laikā uh, Tas nenozīmē, ka mēs neuzskatām to par prioritāru, gaidot reakciju no Eiropas parlamenta. Mūsu uzdevums ir panākt pēc iespējas lielāku progresu attiecībā uz darbu, kas ir jāpaveic padomē. Pats fakts, ka mēs izskatām iespēju apspriest ministru priekšlikumu par šo jautājumu, respektīvu atkritumu apsaimniekošanu Un tālāk jūras transporta emisijas. Mēs saprotam, cik tas ir svarīgs temats, arī kā daļa no starptautiskām eh, sarunām ar starptautisko jūrniecības organizāciju. Es ceram uz parlamentu balsojumu pirmajā lasījumā un esam gatavi organizēt konstruktīvas debats ar parlamentu pēc iespējas ātrāk, lai varētu panākt pietiekam strauju progresu tikko būs iecelts referents, mēs sazināsimies, lai varētu sākt diskusijas un skatīsimies, cik ātri varēsim noslēgt darbu pie šī dosjē. Un pēdējais jautājums. Pēdējais jautājums ir par hidraulisko sašķelšanu. Tas ir viens no iemesliem, kur es jau pieminēju iepriekš Itālijā, tāpat kā vēl dažās laik, uh, eh, valstīs mēs uh, apzināmies hidrauliskās sašķelšanas uh, ietekmi, sekas. Mūsu likumdošana Eiropas Savienībā šajā jomā ir viena no stingrākajām un ierobežotākajām. Līdz ar to Mēs uzskatām, ka šis temats ir ļoti svarīgs, un mēs nepalaidīsim garām arī iespēju uh, Eiropas līmenī skatīt šo jautājumu par slānekļa gāzi. Ir likumdošanas priekšlikums, un ja jūs vēlaties sākt šo tematu apspriest, Un uh, e, ietekmi uz vidi, kāda varētu būt slānekļa gāzes ieguvēji, tīpaši Eiropas līmenī, padome nepretotos tam, vismaz Itālijas prezidentūra noteikti nē. Jā, paldies par sniegtajām atbildēm. 23, 24 kolēģi jau ir pieteikušies e, otrajai kārtai. Ņemsim 12 kolēģis vienā kārtā divās raundos. Ivo Belet, e, Eiropas Tautas partija. Lūdzu, ne vairāk kā divas minūtes katram. Paldies, priekšsēdētājs, centīšos pieturēties pie noteikta laika limita. Sveicināt, ministra kungs, paldies, ka ieradāties. Un es gatavu atbildēt uz jautājumiem, es izteikšos īsi, jo daudz jautājumu jau ir uzdoti un atbildēti. Šī tik tiešām ir svarīga diena. Eiropas komisijas priekšlikumu par energoefektivitāti nosakot 30% mērķi. Tas ir tad uh, publiski darīts pieejams. Mēs uh, visi piekrītam, ka energoefektivitāte ir ļoti svarīga, lai mazinātu mūsu energoatkarību, uh, tīpaši attiecībā uz Krieviju. 5% lielākas ambīcijas energoefektivitāte nozīmē 11% mazāk gāzes importa. Tad ar attiecībā uz padomu sanāksmu oktobra vidū mēs paļaujamies uz Itālijas prezidentūru, lai panāktu ne tikai vairākumu, bet eh, visas dalību valstis, lai, lai atbalstītu šo projektu. Viens konkrēts jautājums, ministra kungs, man ir par CO2 samazinājumiem un ETS Eiropas ETS sistēmu. Mar, mans kolēģis Matijas Grota jau pieminēja struktūrālās reformas, kas mums ir nepieciešams. Jo mēs visi zinām, ka cenas ir vienkārši sabrukušas, nav vairs iniciatīvas nozarei veikt ieguldījumus inovatīvās tehnoloģijās. Mēs ceram, ka jūs piekritīsiet, ka struktūrālās reformas ir nepieciešams ka ir nepieciešams panākt progresu šajā dosijē, šajā Eiropas komisijas priekšlikumā tuvākajos mēnešos. Mēs apzināmies, ka, lai to pabeigtu līdz gada beigām, būtu nepieciešams gan izbrīnums, bet varbūt eh, nākamajā prezidentūrā to varēs pabeigt. Bet varbūt jūs varat kaut ko vairāk pateikt par laika grafiku šīs reformas īstenošanai. Daudz dalību valsts vēlas izmantot frontloading principu, runājot eh, par nevis 2020. gadu, bet 2017. gadu. Vai varat kaut par starptautiskajiem kredītiem teikt, kas plānos 2020. gadu? Vai varat pateikt kaut ko, vismaz personīgo viedokli par laika grafiku, tāpat arī par tām kvotām, eh, kas ir, kur ir izmantots backloading princips, respektīvi atlikts uz periodu beigām? Uh, kas e, tiks izmantot kā tirgus stabilizācijas mehānisms. Paldies, Ivo. Sociāldemokrāti tālāk. Jā, paldies par šo detalizēto prezentāciju, saka Ničī kundze. Iepazīstiniet mums ar Itālijas prezidentūras prioritātēm Līdz ar to man ir arī jautājums. Pārskarot direktīvu 9462 par iepakojumu, parlaments vēlas saistošs samazinājums par pla, eh, plasmas maisiņiem. Ko prezidentūra īsti plāno darīt šajā jomā? Vai prezidentūra uzskata, ka to varēs apvienot ar kopienas eh, mērķiem samazināt plasmas maisiņu izmantošanu. Ievērojot to praksi, kas ir vairākās dalībvalstīs, skaitā Itālijā. Tika pieminēta arī jaunā paketa par atkritumu apsaimniekošanu, un to es vēlējos precizēt, ko īsti prezidentūra domā par šo politikas jomu un ko tā plāno pabeigt līdz prezidentūras beigām padomē. Paldies, ECR grupa tālāk. Gērinkundze. My apologies, Chairman. Es atvainojos, priekšsēdētāji, biju aizņemta sarunās. Varēju, vēlējos uzdot pavisam vienkāršu jautājumu. Ministra kungs, jūs stāstījāt par to, kāds ir jūsu prioritāts pēc tam ātri izgājāt cauri visai vidas politikai. Ehm, es īsti tā arī nesaprotu, tīri politiski un tehniski, ko viņš taisās darīt, eh, ko eh, lūksiet izdarīt konkrēti jūsu darbiniekiem. Varbūt pavisam īsi trīs galvenās prioritātes, kuras vēlaties atrisināt, un cik uh, ko vēlaties atrisināt vismaz līdz savas prezidentūras noslēgumam. Paldies! Alda grupa tālāk, Rīskundze. Paldies priekšsēdētā, izteikšos pavisam īsi, jo, protams, ka, nu, šāda veida ritms atbildēs jautājumā ir visai sportisks saspringts. Gribu vaicāt, Um, par ģēmo un dalībvalstu iespēju aizliegt ģēmo uh, savās teritorijās. Nesen saņēmām par ziņojumu par šo tēmu, Korina Lepārša strādā pie šī ziņojuma, jo tas jāsaka diezgan delikāts jautājums, tiešām ļoti delikāts jautājums, un atsevišķos reģionos tas pat ir tādu eksplozīvu raksturu. Līdz ar to jāsaka, ka tauta būs ļoti um, uzmanīga attiecībā uz visu, kas notiek šajā jomā. Um, Lauksēmnieki, iedzīvotāji gaida no mums uh, rezultātus ar cerībām. Un jūs runājat šodien par kopējo nostāju, jūs teicāt, ka pie tās mēs nonāksim, par Eiropas parlamentu nostāju mēs vēl nezinām, mm, bet jāsaka, ka Eiropas parlaments bija arī ārkārtīgi piesardzīgs un e, nu, ar lielu vairākumu izteicās komitejā par šīm vadlīnijām. Pirmajā lasījumā šis ziņojums tika piemēn, pieņemts jau 2011. gadā, nu gandrīz trīs gadi jau tas sēž uz padomas eh, rakstām galda. Nu, jūs izrādījāt lielu optimismu, sakot, ka tagad beidzot pie kaut kā nonāksim. Nu, tiešām tas būtu labi. Es par to priecājos, bet eh, es domāju, kād, kas jums liek domāt, ka pēkšņi notiks kaut kāds progress? Kas jums liek būt tik pozitīvam? Un vēl viena lieta, ko gribu jums vaicāt, kas ir ļoti aktuāli pilsoņiem, īpaši Beļģijā vēlēšana laikā, un tā bija pārtiks šķērdēšana. Par to nemitīgi tiek runāts, tas visur parādās. Devi, tu, 90 tonu pārtiks katru gadu Eiropas Savienībā tiek vienkārši izmests ārā. Vai jūs varat pievērsties šim jautājumam? Tas ir ārkārtīgi svarīgi atbildēt arī uz šādām bažām, un pilsoņi par to vaicā, par to interesējas. Ko mēs darīsim, lai samazinātu to? Jā, paldies. Tālāk Aukens kundz. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet eh, sveicināti šeit. Paldies, ka laipni pieminējāt manu ziņojumu par plastmasas maisiņiem. Esmu ļoti pateicīga. Uh, un cerams ar jūsu spiedienu mēs panāksim risinājumu. Ļaujiet man uzsvērt, ka es lepojos ar šo priešlikumu un tik tiešām panācām samazinājumu mērķi, konkrētu skaitli un praktiski visas e, politiskās grupas atbalstījušos 50% samazinājumu 3 gadu laikā un 80% 5 gadu laikā. Un otrkārt, mēs arī prasījām obligātu cenu sistēmu vismaz pārtiks jomā. Un šie divi mērķi, es zinu, ka Itālija vismaz dažos aspektos ir pieņēmusi ļoti progresīvu likumdošanu, es ceru, ka jūs mūs atbalstīsiet un turpināsiet arī darbu atkrituma jomā, nosakot mēģis tos apjomu samazināšanai jo beidzot mums uztver nopietni un tad, lai uh, strādātu prevencijā, mums ir uh, jānosaka konkrēti mērķi. Tad konkrēts jautājums par ģēmo. Par to varbūt vairāk atbildīgi būs nākamā ministre, bet mēs ceram, ka jūs uh, turpināsiet Junker līniju, sakot, ka tas nav pieņemams, ja. Uh, divas trešdaļas iedzīvotāji Eiropas Savienībā ir pret, bet vienalga tas tiek atļauts. Mēs vēlamies, lai būtu iespēja arī atteikties no šīs sistēmas. Es ceram uz jūsu atbalstu. Un atpakaļ pie atkritumu jautājumu. Vairāk reiz ar eh, lūgumrakstu komiteju biju uh, Itālijā. Un uh, jums Eh, ir ļoti labi piemēri un ļoti slikti piemēri. Bet eh, paļaujos uz jums, eh, uz komisiju, patočniku kungu. Itālija tiešām varētu uzņemties vadošo lomu atkritumu apsaimniekošanas jomā, bet tur mums ir jāpaskarās situācija kampaņā. Paldies! Pirms mēs dodam vārdu nākamajam runātājam. Vai es varētu palūgt nelielas izmaiņas ieviest? Visā Eiropā šobrīd ir klusuma brīdis. Lido, notriektās lidmašīnas e, upuriem. Lūdzu, es aicinu visus ievērot minūtu klusumu. Grazie per eh, questo gesto simbolico ma importante. Paldies par šo simbolisko žestu. Tas bija simbols, bet tas nenozīmē, ka tas ir mazāk svarīgs. Tālāk FDD grupas vārdā Defons kungs. Paldies priekšsarētāji. Ministra kungs, atgriežoties pie jūsu apskatītā temata, pie urbumu veikšanu Horvātija ir organizējusi izsoli 28 urbumu veikšanai Adrijas jūrā. Itālija tā vietā, lai kaut ko darīt, lai to apturētu, ir atbalstījusi šo Horvātijas rīcību. Jūs teicāt, eh, ka ir ļoti stingra likumdošana, bet es tad vēlētos uzdot jautājumu. Vai jums neliekās, ka uh, vides aizsardzība Adrijas jūras rajonā nav pietiekami stingra. Vai mēs varam joprojām runāt par ilgspējīgu attīstību, ja tiek eh, organizēta urbumi fosīlo kurināmu ieguve. Paldies, Gardīnī kundze tālāk. Andelo Rentanto, grazie. Uzreiz pāriešu. Uzreiz pāriešu pie jautājuma. Pirmām kārtām gribēju atgriezties pie tā, kas tika teikts par Limas konferenci. Jo kopš Kopenhāgenes, jāsaka, esmu ļoti uzmanīgi sakojis līdz pošu konferencēm, kas tur notiek, kas attīstās, un pēdējo pāris gadu laikā esam pieredzējuši, dažāda veida bloķēšanu, kas pēdējā brīdī tad lūk atkal izbeidzas. Un tagad gaidot Parīzes tikšanos, ko jūs plānojat darīt, lai pārliecinātos, ka progress tiešām tiek gūts? Jo tieši tā kā jūs ļoti pareizi arī teicāt, mēs taču labi apzināmies faktu, ka krīze ir bijusi, un mums ir jāmaina domu gājiens, skatu punkts, mentam, mentalitāte. mentalitāte un nedrīkst redzēt klimata pārmaiņu apkarošanu kā ekonomiku bremzējošu faktoru. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk, ko grasties šeit lietas labā darīt? Jūs minējāt neformālo tikšanos Milānā, kurā tad tikās nodarbinātības un vidas aizsardzības ministri. Ko prezidentūra domā darīt attiecībā uz šo cirkulāro ekonomiku, lai to uzlabotu? Paldies, Gardīnī kundzei, nākamais runātājs. Thank you, Chair. Uh, Pane ministře, to bude velmi jednoduchá otázka. Paldies priekšādātāji ministra kungs, saka Poka kungs. Endokrīnās darbības traucētā, traucētāji. Tas ir jautājums, kas ir bijis um, darba kārtībā jau krietnu brīdi komisija nav spējusi sniegt atbildes uz parlamentu uzdotiem jautājumiem. Es gribu vaicāt, vai jūsu prezidentūra uh, E, kas līdz šim ļoti neskaidri nu, izteikusies par šo jautājumu, kaut ko darīs lietas labā. Grazie, viceprezidente Pots. Adesso pas... Paldies, Poko kungam, saka priekšsēdētājs. Tālāk pietikainens kundze. Oh, sorry. Thank you, Mr. President. <clears throat> Priekšsēdētāji, paldies. Pirmām kārtām es gribu teikt paldies jums, ministra kungs. speech about the green economy. Jums bija ļoti labi, laba sīka un smalka runa par vidē draudzīgu ekonomiku. Tā tiešām nav cīņa starp vidu un rūpniecību, tāpat nav cīņa starp dažādiem rūpniecības sektoriem, nē. Un ļoti svarīgi ir radīt darba vietas, jaunus ieņēmumus, konkurētspēju un labklājību Eiropiešiem, visai rūpniecībai. Un tad iznāk, ka tas tomēr sanāk, tā, tā tomēr ir cīņas starp uzņēmiem dažādās nozarēs, bet kas mums būtu jāpadara, ir jāpārvar šī plaisa. Es ceru, ka jūs darīs, rīkosieties tikpat skaidrs, cik runājāt. Viena jautājuma, pie kāds grib atgriezties, cirkulārā ekonomika. Uh, un resursu efektivitātes priekšlikumu, ar ko nāca klajā vairāk man kolēģi uzdodot par to jautājumu. Varbūt tā bija tulku kļūda, es gan klausījos ļoti uzmanīgi, bet gribu tomēr vēl pievērsties šiem nodavu jautājumiem, maksas jautājumiem. Energoefektivitāte, vai jūs atbalstat 40% saistošo mērķi un kā jūsuprāt? padomē jūs varētu rīkoties, lai panāktu vienošanos par to un kā tas varētu atspoguļoties energoefektivitātes direktīvā. Otrām kārtām, un tas saistīts ar cirkulārās ekonomikas mērķi, vai jūs domājat, ka jūs varat panākt saistošus resursu efektivitātes rādītājus Eiropas pusgadā un tirgus stabilitātes rezervē šeit ir nobīde pa trim gadiem. Daži kolēģi jau vaicāja, vai jūs varat apstiprināt, ka centīsiet tieši šo plaisu pārvarēt, tā lai sistēma no jauna varētu sākties jau 2017. gadā. Grazie alla collega Pietikainen, adesso. Paldies Pietikainens kundzei. Favijas kungs. Thank you. Uh, Mr. Min dear Minister. Godātais ministr, jau ticis iepriekš teikts runājot par jauno enerģijas un klimatais eh, pārmaiņu apkarošanas politiku, Eiropas parlaments atbalsta 40% CO2 emisiju samazināšanas mērķi, 30% atjaunīgo enerģiju, daļu kopējā enerģijā un, protams, arī energoefektivitātes mērķus. Ņemot vērā, ka esmu referents, kas strādā pie CO2 emisiju ziņojuma samazinājums, kuģniecības transportā ir tā joma, pie kā es strādāju. Jūsu ievadvārdos jūs runājat par ilgspējīgu izaugsmi, vai jūs neaizmirsāt ņemt vērā arī ļoti būtisko politisko signālu, ko nosūtīja Eiropas parlaments, norādot uz komisijas ambīciju trūkumu šai ziņā, vai jūs mums varat pastāstīt, apliecināt, ka Itālijas prezidentūra virzīs padome uz lēmumu pieņemšanu šajā jomā. Sie. E adesso per i verdi. Paldies, tālāk Taylor kungs. Thank you very much, Chair. Liels paldies priekšādātāji. Liels paldies ministra kungs par prezentāciju. Es te domāju par izaugsmi. Un viena no izaugsmēm, ko mēs nevēlamies redzēt, bet ko esam piedzīvojuši, ir pieaugums Eiropas pilsoņu nāves gadījumu skaitā. Saskaņā ar komisijas pētījumu šokējošā kārtā 420 tūkstoši visā Eiropas Savienībā katru gadu mirst no gaisa piesārņojuma. Es ceru, ka jūs piekrītat eh, un saprotat manu sašutumu un to, ka es to uzskatu par pilnīgi nepieņemamu. Es gribu zināt, ko Itālijas prezidentūra darīs, lai pārliecinātos, ka šajā jomā ambīcijas tiek palielinātas un tiek samazināta nacionālo emisiju griesti, pieņemta direktīva, un vai jūs atbalstīsiet 2025. gada saistošos mērķus šajā ziņā? Paldies! Grazie, kolega Taylor. Liels paldies Taylor kungam! Tālāk tautas partijas vārdā Langģi kungs, paldies! Godātais ministra, paldies par to, ka atnācāt šeit un personīgi iepazīstināt mūs ar Itālijas prezidentūras prioritātēm. Ir ārkārtīgi svarīgi par tām runāt, ja vēlamies vidē draudzīgu ekonomiku. Tas ir vien tiek norādīts un norādīts, un gribu arī teikt, ka ārkārtīgi svarīgi atbalstīt, veidot vidē draudzīgus patēriņa veidus ir vajadzīga šajā ziņā politizēt arī darbu radīšanu tieši vidas aizsardzības un klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Mūsu klimata pārmaiņu apkarošanas politika, un, protams, to starp arī enerģijas politika, politika, diemžēl, līdz šim rada tādas investīcijas, kas nerada ilgspējīgas darba vietas. Reizēm pat vēl vairāk šādu politiku iznošas rezultātā tiek slēgti uzņēmumi, tīpaši tas attiec uz jaunajām dalībvalstīm Austrum Eiropā. Šīs dalībvalstis krīt par upuri eh, šādām politik politikām, un viņu upuri nav tikuši kompensēti īpaši šo kvotu vērtības zuduma rezultātā radušies zaudējumi netika kompensēti. Bez globālas vienošanās šādi zaudējumi un upuri nenesīs pilnīgi neko. Vai mēs zinām, cik daudz kapacitātes šādā veidā ir aizstāta ar importētu enerģiju? ar ārpakalpojumu piesaistīšanu ārpus Eiropas Savienības mm, oglekļa noplūdes rezultātā, uzņēmumu pārvietošanas rezultātā. Ja mēs šīs politikas nemainīsim, tās nebūs ilgspējīgas. Es domāju, ka mums daudz lielāks uzsvars jāliek nevis uz emisiju tirzniecību, bet drīzāk uz efektīvu dabas resursu, resursu izmantošanu palielinot energoefektivitāti, veicinot otrreizējo pārstrādu attiecībā uz izaivēlām un tā tālāk, es domāju, mēs varētu rast ļoti pieņemums veids, kā radīt jaunas vietas un šīs darba, darba vietas, un šīs darba vietas būtu ilgspējīgas. Otrs jautājums, ministra kungs. Gribu vaicāt par degslānekli, par slānekļa gāzi, vai mums vajadzētu to veicināt? Tās ieguvu veicināt, lai, lai atbalstītu energo neatkarīgu? Paldies, tad došu tālāk vārdu min, ministram pēc tagad pēdējā runātāja, kas ir Pitels kungs. Es atvainojos, es klausījos zviedru tulkojumu un tāpēc nedzirdēju jautājumu, mazliet aizkavējos. Prieksēdētāji kungs, bija ļoti interesanti dzirdēt jūs teikto, un tā kā es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka jūs pieminējāt arī jūrniecības izmešas. Es eh, sekošu līdz šā faila attīstībai, man lielā mērā priecē jūs teikto. Es eh, lielā mērā piekrītu šeit izteiktajiem apgalvojumiem par to, ka Parīzē ir pamatoti jāsagatavojās un ka tas būs viena no prioritātēm Itālijas prezidentūrai. Un tomēr Zviedrijiem ir ārkārtīgi svarīgi saviem vēlētājiem pateikt, lai Itālija tiešām darītu visu, kas tās spēkos, lai, lai e, Eiropa būtu vadošā klimata jautājuma virzīšanā uz priekšu arī nākotnē. Tāpēc es vēlētos jums pajautāt, e, ko jūs darīsiet konkrēti, lai mums būtu saistoši mērķi, un e, kādas ir jūsu ambīcijas, e, un ko jūs vēlties panākt, bet konkrēti, un kādas ir jūsu prioritātes, lai tiešām Eiropas Savienībā būtu ārkārtīgi spēcīgs sakāmais nākotnes samitos daudzskaitlī. Grazie, grazie a tutti i colleghi per questo. Paldies, e, paldies visiem kolēģiem, kur piedalījās šajās diskusijās. Ļoti daudz interesantu jautājumu, un tagad, ministra kungs, vārds jums 5-6 minūtes. Labi, 6-7. Jā, nu, protams, man vajadzētu 5-6 stundas, bet, ja jūs sakat 5-6 minūtes, tad es to uzskatīšu par vienu no lielākajiem izaicinājumiem šajā pēcpusdienā. Komentārs bez mikrofona. Es eh, vēlētos sākumā pateikt sekojošo. Es esmu ļoti, ļoti apmierināts, pat varētu teikt priecīgs, jo, manuprāt, mēs tuvojamies kopīgam punktam, kopīgam kopsaucējam tajos jautājumos, kurus es savos ievadvārdos pieminēju kā ārkārtīgi svarīgus. Proti, ja mēs vēlamies izmainīt Eiropas iesīkstējušās tradīcijas un paraudzīties uz vidas problēmām ar plašāku skatu. Pie tam eh, es domāju, ka mums vajadzētu raudzīties nevis kā uz problēmām, bet gan kā uz risinājumiem, pārsektoru risinājumiem, proti varbūt viena problēmas var atrasināt ar citu sektoru palīdzību. Es esmu pārliecināts, ka padome manas prezidentūras laikā varēs panākt būtiskus rezultātus. Esmu par to pārliecināts. Uh, un kādā veidā tad mēs e, panāktos rezultātus varam īstenot dzīvē, lai būtu konkrēts, taustāms, ja vēlaties rezultāts. Lai nebūtu tikai tā, ka mēs vainojam viens otru, tas nav labi, tas nav labi, bet gala beigās neviens neko nedara. Liela daļa šeit izskanējušo, izskanējušo jautājumu ir saistīti ar aprites ekonomiku, ar cirkulējošo ekonomiku un par to, kā labāk izmantot resursus. Uh, Daudz šobrīd tiek domāts par ekonomikas struktūras izmaiņām, lai ekonomika nāktu par labu videi un nevis vide kalpot ekonomikas attīstībai. Tātad, ja mēs vēlamies dzīvot uz šīs planētas un turpināt ekonomiskās darbības, tad mums ir jādomā par vide. Liela daļa uzņēmumu, protams, domā par naudu, tas jau nav nekas eh, pervers, un tomēr, ja uzņēmumi būs spiesti izpildīt izpildīt vidas prasības un būs spiesti izpildīt tā saucamo aprites principu, tad eh, tas gala beigās samazinās arī sociālo, sociālo spriedzi konkrētās teritorijās, piemēram, eh, dažādu ražojumu un produktu pārdošana vietējā līmenī noteikti ir apsveicama, un tas arī sa samazina gan eh, atkritumu daudzumu, gan arī pozitīvi ietekmē daudz citus eh, procesus eh, konkrētajā teritorijā. Jā, ekonomikā var daudz ko mainīt. Pie tam šādi domājot, ka mums ir pēc iespējas saudī, saudzīgāk jāizturās pret vidi. Tas eh, noteikti palīdzēs arī daudz citu jautājumu risināšanai. Un eh, esmu pārliecināts, ka tas eh, var radīt jaunas darba vietas. Šobrīd ārkārtīgi moderni runāt par ekoloģisko dizainu. Tiek radīta vesela virkne jaunu ražojumu, jaunu darbu, jaunu profesiju, kuras eh, nodarbojās tieši ar ekoloģiju saistītiem jautājumiem, bet ļoti radošā un ļoti, ļoti biznesam draudzīgā veidā. Vēl bez tam enerģija un tā vienošanās, kuru mēģināsim panākt. To jau es teicu savos ievadvārdos. Ja mēs vēlamies ambiciozi izpildīt mūsu mērķus, tad mums ir jāuzlabo energoefektivitāte, un tas savukārt radīs jaunas darba vietas. Pie tam jauna darba vieta raži, raž, radīšana ņemot vērā vidas prasības. Itālijā atjaunīgi energoresursi šī nozara radījusi ļoti daudz jaunu darba vietu un nozara joprojām attīstās. Uh, Es to uzskatu par nepārtrauktu procesu, un mums šis process ir jāatbalsta un jāuz, jāuzrauga. Un tomēr mums ir jādomā arī par domāšanas maiņu, paradigmas nomaiņu. Ir vesela virkni jautājumu, uz kuriem jau atbildēju, bet, eh, ja es tiešām nespēju atbildēt uz visiem, tad tas nav tāpēc, ka es to nevēlos, bet gan tāpēc, ka iespējams uz dažiem jau esmu atbildējis. ETS tā ir mūsu prioritāte, un patreizējā situācijā ir skaidrs, ka vairāk kā tikai viena valsts vēlas darīt kaut ko konkrētu, un tas ir ļoti svarīgi mums kā prezidentūrai. Starptautiskā līmenī domāju, ka ir jāizvērtē arī kredīti šīs reformas īstenošanas gaitām. Mēs eh, esam gatavi apsvērt eh, iespējamās sarunas ar investoriem, un mēs nevēlamies sodīt investorus, kuri ir varbūt investējuši tādos projektos, kas no modernā viedokļa raugoties vairs nav tik veiksmīgi. Tas attiecās ne tikai uz ETS, bet arī uz citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar klimatu un energo pakotni. Uzskatu, ka mums ir jāmēģina rast, ka mums ir jāmēģina izlīdzsvarot šie jautājumi, kas šobrīd šķiet neiet kopā. Jo ir Eiropā tādas valstis, kuru mērķi ir ārkārtīgi ambiciozi, un ir savukārt tādas, kuras vēlas būt pieticīgākas. Eiropā mēs to vērojam bieži. Mums eh, būs jāmēģina rast līdzsvars. Es eh, vienmēr atceros arī to, ka tiecoties pēc, eh, pēc eh, perfektuma, mums ir jāraugās arī uz realizējumām lietām. Atcerēsimies, ka padomē strādā 28 valstis. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai panāktu vislabāko rezultātu, bet iespējams, ka gala beigās mūsu pre prezidentūras laikā mums izdosies sasniegt labu rezultātu, nevis labāko jo kompromiss starp 28 valstīm nav viegls. Pirms Limas konferences mēs strādāsim pie šiem jautājumiem, esam jau pie tā strādājuši, protams, bet darba turpināsim. Par plastmasas maisiņiem. Šis jautājums mums ir ārkārtīgi aktuāls. Mēs uh, vēlamies panākt eh, notikuma attīstību pēc iespējas ātrāk uz priekšu, jo tā ir vides problēma. Šobrīd mūsu jūras ir tik ļoti piesārņots ar plasmasas maisiņiem, ka mums vairs nav atpakaļ ceļa. Diskutējot par šo jautājumu, mums ir ļoti svarīgi uzsvērt tieši vides komponentu. Uh, Mums ir nepieciešams panākt vienošanos starp visām valstīm. Mēs zinām, ka Eiropas parlaments vēlas saistošus mērķus, un tomēr daudzas valstis padomē to nevēlas. Patiesībā par panākumu ir vērtējams jau tas, ka ja mūsu prezidentūras beigās katra valsts valdības iekšienē būs nolēmusi samazināt plastmasu maisiņu izmantošanu ikdienā. Jau tas būs liels solis uz priekšu. Piemēram, Itālijā un arī Īrijā mēs eh, tieši, ir, tiešām ir pieņemts lēmums, lai plasmas maiseņi pamazām tikt izņemti no apgrozības. Mēs eh, no sirds ceram, ka decembrī mēs būsim daudz panākuši arī šā jautājuma sakārtošanā. Man jautāja, kāda tad, kādas būtu manas trīs galvenās prioritātes vai galvenie mērķi. Vienošanās oktobrī. Vienošanās oktobrī par klimata energo pakotni 30. gadam. Es vēlos, lai šis nolīgums būtu ļoti ambiciozs, to jau teicu un vēlreiz atkārtoju. Tā ir mūsu prioritāte numur viens. Savos ievadvārdos pieminēja vēl vienu svarīgu jautājumu, un tas ir Eiropas Savienības tāda pārvaldība, kurā vide būtu daudzu nozaru integrēta, integrēta pārvaldība. Tas būs svarīgi ne tikai padomēji, bet arī parlamentam un īpaši šai komitejai. Es eh, uzsvēru arī vairākus citus dosjē, GMO, plasmasas maisiņi, un ELOK. Un eh, ar jūsu palīdzību es ceru, mums eh, izdosies būtiski pavirzīties uz priekšu jautājumu atrasināšanā un vienošanos panākšanā. Par ģēmo 12. jūnijā komisija panāca vienošanos, to jau teicu savos ievadvārdos. Tātad eh, mēs tālāk padomē strādāsim balstoties uz komisijas eh, dokumentu. Par endokrīnajiem traucēkļiem. Nav šaubu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, tas ir svarīgi mūsu dzīvēm, un tas ir svarīgi arī manai veselības programmai, man, ve, manai veselības kolēģai, ar kur jūs tiksieties pēc manis. Padomē mēs par šiem jautājumiem runāsim, un eh, līdz ko būs panākt vienošanos un būs pamata dokumenti, tūlīt sāksim pie tā strādāt. Resursu adekvāta izmantošana. Mums ir bijušas bezgalīgi garas diskusijas par šo jautājumu Milānā, un es uzskatu, ka tam būtu jākļūst par politisku mērķi Ja politika tiks sakārtot šajā aspektā, tad esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties arī par mērķiem. Lai viss valsts vienotos par mērķiem, tas prasīs darbu un smagu, bet mēģināsim tomēr to panākt. Būtu tikai un vienīgi uzteicami, ja mums izdotos panākt vienošanos oktobra padomē. man nebūtu vairs nekas piebilstams un jau uz kādu jautājumu nepa, neatbildēja, tad tas nebija apzināti. Prieksēdētājs. Jā, protams, jautājumi bija daudz un nevienmēr ir viegli uz tiem atbildēt niansēti. Tagad eh, uzsākam trešo jautājumu raundu. Sākšu ar EPP. Delais kungs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de cet échange. Priekšādātāja ministru, paldies. Bū, izteikšos pavisam īsi, jo ļoti daudz no mani interesējušiem jautājumiem jau tika atbildēti, tos uzdeva mani kolēģi. Gribēju runāt par cirkulāro ekonomiku un ilgspējīgiem pārtiks produktiem, to ražošanu. Jūs teicāt, ka vēlaties strādāt šai jomā ne nu, jūs nevarētu mazliet sīkāk padalīties tajā, kā vēlties to darīt, kas attiec, piemēram, uz preču, preču ražošanu. Un augļi un dārzeņi, manuprāt, tas arī ir tāds svarīgs aspekts šai kontekstā. Turklāt, eh, vai tiek domāts, piemēram, arī par iespēju savākt no lauksaimniekiem tos produktus, kas nenonāk tirgu un kas vienkārši tiek izmesti tātad, lai novērstu atkritumus, eh, pārtiks šķēdēšanu un otrām kārtām cenu pārskatāmība, caurskatāmība. Tas arī ir temats, kas ir ļoti aktuāls, ņemot vērā preču importu, it īpaši attiecībā uz augļiem un dārziņiem. Un šeit ir divas problēmas. Pirmām kārtām jādomā par vietējiem ražošaniem, kā viņus atalgot un viņi paliek acīm redzami bez nu, iespējas realizēt savu produkciju. Lēnes kungs tālāk. Um, ministrs... Jā, ministra kungs, jūs bijāt Eiropas resursu efektivitātes platformas eh, līdzdalībnieks, un tur mēs konstatējam, ka mēs daudz ko eh, lieku ražojam un nepatērējam manuprāt, jūs jau izteicāties par mēķu nospraušanu. Līdzīgā klimatu aizsardzībā, arī resursu aizsardzībā nepieciešama konkrēta mērķa un laika plāns, jo savādāk nevar panākt labus rezultātus. Jautājums, vai jums, jums ir kas konkrēts padomā? Pavisam īsi otrs jautājums. Zaļais klimata fonds ir tukšs. Un, protams, ka dalība valstis sagaida, ka eh, no Eiropas tur būs līdzekļi, vai Itālija plāno līdz gada beigām kaut ko darīt, lai eh, fondā ieplūstu jauni līdzekļi. Vācija apsolīja 750 miljonus, vai Itālija seko šim piemēram? Grazie. Kolēga Jat. Paldies, Jatemekī tālāk passo subito per i verdi al. Acīm redzot, vairs nav, tad ejam tālāk pie zaļajiem. Tā būs slāk. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Eh, jedno pitanje uvaženo. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums ministra kungam. Par eh, piesārņojumu, kurš sniedz pār valsts robežām. Uh, Ir gadījumi, kad piesārņojums pārsniedz eh, kādas valsts eh, gaisa robežas. Vēlos norādīt, ka nu jau kādu laiku Horvātijas pilsoņi cieš no piesārņojuma, kas nāk no pārstrādes rūpnīcas Bosnijā, Hercegovinā. Tā pieder Krievijai. Un modernizēšana tiek atkal un atkal atlikta. Bez tam Bosnijā-Hercegovinā tiek eh, plānots arī izbūvēt vairākus eh, ogļu spēkstacijas, ar to ignorējot arī Horvātijas vēlmes, tāpat arī Oslo vienošanos ignorējot. Bosnija-Hercegovina nav ratificējusi vienošanos, līdz ar to jautājums jums vai padome un jūs kā tās pašreizējais priekšsēdētājs varat atrasināt šo konfliktu starp Horvātiju un valsti, kurš, kura neietilpst Eiropas Savienībā. Paldies! Jā, paldies! Palučī tālāk. Allora, il collega Caputo. Laikam nav klāt. Caputo tālāk. Grazie, prezidente, illustre, illustre ministri. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, ministra kungs, izteikšos ļoti īsi. Man ir ļoti konkrēts jautājums. Nāku no kādas vietas kampaņā, kas mums būs labi pazīstama. Terra del Foki. Mm -hmm vēlos kaut ko pateikt par milzīgām pārlidojumu skaitu un kādas ir problēmas, ko Itālija darīs eh, eh, šos sešos mēnešos, lai sagatavotu stratēģiju, lai veiktu pasākumu šīs problēmas risināšanai, kas ir kļuvusi par ļoti būtisku problēmu mūsu reģionā un jau pārsniedz mūsu valsts robežu. Paldies pārējie kolēģi, kas ir pieprasījuši iespēju izteikties, nav vairs zālē, tāpēc dodu vārdu tagad tieši ministram, lai viņš varētu atbildēt, un tad varēsim iztaujāt nākamo ministru. Jā, paldies. Efektīvu resursu izmantošanu. jautājums par pārtiks atkritumiem ir saistīts ar efektīvu resursu izmantošanu. Tik tiešām tas atstāja uz man lielu iespēju, jo Itālijā mēs veicām pētījumu, bija tāds projekts, uh, lai pētītu šo tematu, un divi trešdaļa no Itālijas respondentiem nesaistīja pārtiks atkritumus ar vidas jautājumiem, drīzāk ar ekonomikas problēmām bet absolūti nesaistīja to ar vidi. Tā, manuprāt, ir kultūrā, eh, kultūras problēma. Aizmetot maizi, tas ir tas pats, ka mēs izmetam dabas resursus, daļu no dabas. Ir jāpievērš lielāka uzmanība šādām lietām. Arī jūs komitejā. Mēs organizēsim augsta līmeņa sanāksmi 24. novembrī kā daļa no Eiropas pusgada, kas koncentrēsies konkrēti uz šo tematu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi padziļināt pētīt šo jautājumu, tad varu jums arī apsolīt, ka viens no pasākumiem, kas mums būs jāizteno, lai cīnītos ar šo problēmu, ir nodrošināt to, ka mums ir labāka izpratne par mūsu vides kultūru. Un tas varbūt ir kaut kas tāds, eh, pie kā mums vairāk jāpiestrādā, nekā mēs esam līdz šim darījuši. Lai nākamā paudze nebūtu tāda, kuru, kuru aizmirsusi uz vides problēmas, aizmirstas vidas nozīmīgumu. Runāt ar bērniem, mācīt viņus ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā nodrošināt to, ka eh, šīs zināšanas tiek nodotas tālāk. Jā, jāturpina tālāk eh, attiecībā uz zaļo pārtiku, sadarboties ar jaunatīstības valstīm, divpusējie projekti, daudzpusējie projekti. Mēs arī turpināsim strādāt eh, pie šiem jautājumiem, tāpat kā esam līdz šim to darījuši par ģēmo. Es varbūt iepriekš neatbildīju pilnībā un varu uz brīdi atkal pievērsties šim jautājumam. Ļaujiet man vēlreiz uzsvērt, ka tuvāko dienu laikā mēs strādāsim cieši ar parlamentu kopā, lai nonāktu pie kopīgas nostājas. Esmu pārliecināts, ka varēsim strādāt ļoti auglīgi, sadarbojoties ar Rīs kundze, kura ir referente ar šo nostāju un domāju, ka varēsim atrasināt visu šīs problēmas. Taradi Foko, jā, e, pirmdien no rīta būsim tur, e, runāšu par atkritumu poligoniem ar vietējo ministru, un es jau sacīju, es nebēlējos runāt par uh, vietējiem Itālijas jautājumiem, ja es pārstāvu šeit ES prezidentūru. Bet paldies visiem par jautājumiem, komentāriem. Es ceru, ka nākamo sešu mēnešu laikā mums būs ļoti laba sadarbība, kas ies tālāk nekā šie seši mēneši. Mums priekšā ir tāls ceļš ejams gan mums, gan jums, bet cerams, ka to mēs eh, veiksmīgi izdarīsim eh, par prieku ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu bērniem. Paldies arī ministra kungam par to, ka viņš eh, ieradās un uzklausīju šo milzīgo jautājumu skaitu un centos to atbildi. 5 minūtes pārtraukums, eh, lai nomainītos šeit ministri un ierastos eh, nākamā ministre. Cari colleghi, colleghi, se prendiamo posto. Colleghi, ķersimies no nu atkal pie darba. Ieņemiet vietu. Cominciamo questa seconda audizione. Otrā uzklausīšana otrs ministrs. Bene. Possiamo cominciare questa seconda. Labi, sāksim mūsu otro uzklausīšanu. Ir ieradies pie mums arī Itāļu veselības lietu ministrs. Un tā ir, nu, man labi pazīstama Beatrīče Lorencīno. Viņa piekrita ierasties mūsu komitejā. Lieliski paldies viņai par to. Mēs jau esam tikušies ar Galetī kungu, nu pat. Un jāsaka, kolēģi uzdev viņam ļoti daudz um, dažādus jautājumus. Nu, jūsu kārta pakļauties šajam krustugunim. Apmēram desmit minūtes došu jums ievadvārdiem pastāstīt par Itālijas prezidentūras prioritātēm, pēc tam divi jautājumu raundi. Pirmajā raundā vispirms izteiksies politisko grupu koordinātori, kas atbildīgi par šīm jomām attiecīgajās politiskajās grupās, un pēc tam jautājumu no pārējiem komitejas locekļiem. Lūdzu, Beatrice, jums vārds. Uh, ai contenuti della presidenza italiana e alle sue priorità. A te, Beatrice. Signori Presidente, colleghi della Commissione. Dāmas un kungi, Man ir ārkārtīgi liels prieks un gods, kā veselības lietu ministrē būt šeit jūsu priekšā. Un uh, man būs liels gods vadīt turpmāko sešu mēnešu veselības lietu ministru padomi. Uh, Eiropas Savienībā jūs kā parlaments esat ārkārtīgi svarīgs, un tieši tāpēc vēlos jums pastāstīt par Itālijas prezidentūras programmu. Šajos pāris mēnešos, kas vēl palikuši, vēlamies nākt klajā ar novatorisku programmu, kas tālāk iezīmēs turpmāko piecu gadu kursu. Un tiešām ceru, kopā ar Latviju un Luksemburgu kā prezidentūras mēs varēsim daudz ko panākt šajos turpmākajos darba mēnešos. Un ar kolēģiem no abām šīm valstīm mēs esam vienojušies par darba programmu, apzinoties, ka Eiropas Savienības darbībai vajadzīga turpināšanās, tā nedrīkst būt pārtraukums, saraustītības, un tāpēc nodosim šos darba failus tālāk no vienas prezidentūras otrai. Mūsu prezidentūrā vēlamies izstrādāt jaunu Eiropas vīziju, kas vērst uz izaugsmu un konkurētspēju tādu vīziju, kas būtu daudz integrētāka un pietuvinātāka pilsoņiem un daļa no Eiropa 2020 stratēģijas. Mūsu mērķis ir pievērsties virknei būtisku sektoru, kas sasaistīta ar veselības jautājumiem, sākot ar uh, plānošanu, profilaksi, dzīves stilu, runāsim arī par terapijām, dzīvnieku vest, labturību un tā tālāk. Sēties uz tiesību aktiem Tad no Grieķijas prezidentūras esam pārņēmuši mm, tiesību aktu par medicīnas iekārtām, in vitro diagnostikas iekārtām. Itālijas prezidentūra ir paredzējusi virzīties uz priekšā bašajās jomās, pamatojoties konstruktīvām diskusijām, kurās, protams, tiks iesaistīts arī Eiropas parlaments, cenšoties nākt klējā ar pēc iespējas plašāku visiem pieņemamu kompromisu. Mērķis ir nonākt pie daudz efektīvākas sistēmas, kas ļautu vienlaicīgi e, tālāk attīstīties tehnoloģijām un nozarē šajā jomā un e, atbalstītu līderu šajā jomā. E, Romā 18. un 19. decembrī notiks Sigadējā konferences par medicīnas iekārtām, un kas attiecas uz drošības jautājumiem, prezidentūra uzskata, ka ļoti svarīgi būs divas regulas, kur šobrīd tiek izskatītas padomē un parlamentā. Te runājam par pārtiks nekaitīgumu, pirmām kārtām noteikumu par inspekciju un citām oficiālām kontrolēm attiecībā uz pārtiku un dzīvnieku barību. Tiksim, tiks ņemties vērā nostājas un standarti, uh, kas jāievēro dzīvnieku labturības jomā un pārtiks ražošanā, visā agro eh, ražošanas, agro pārtiks ražošanas ķēdē. Raudzīsimies arī uz to, lai iekšējais tirgus darbojas atbilstīgi un visi tautsēmniecības dalībnieki ievērto šo standartu. Prezidentūra uzskata, ka ļoti daudzi ierosinātie ierosinājumi no šīs komitejas ir ārkārtīgi labi un uzlabos kopējo tekstu gan tehniski, gan politiski. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk uzsākt darbu ar Eiropas parlamentu. Ar varbūt iespēju panākt vienošanos otrajā lasījumā. Nākamā prioritāte krāpšanas apkarošana. Un tas būs ārkārtīgi svarīgi, vajadzīgas inspekcijas. E, tieši tā kā par to tika lemts 2013. gada decembrī. Šajā kontekstā mēs sadarbosimies ar Eiropas komisiju un 23. un 27. oktobrī Romā noturēsim starptautisku konferenci par krāpšanos pārtiks ķēdē, lai definētu stratēģiju un izvērtētu pašreizējās problēmas šai jomā. Visbeidzot, mūsu mērķis šai ziņā ir sagatavot kopējas pamatnostādnes, ko mēs tad iesniegsim padomēji Tikpat svarīgs ir priekšlikums par jaunajiem, jaunajiem pārtiks precēm, jeb produktiem šī dokumenta mērķis ir pārskatīt pašreizējos tiesību aktus, eh, sistematizējot pašreizējo pilnvarošanas procesu, īpaši ņemot vērā pēdējās, pēdējo attīstību likumdošanā Eiropas Savienībā, inspekcijas par atbilstību likumiem visā lauksaimniecības ražošanas ķēdē ir ārkārtīgi svarīgi, svarīgs. svarīgs Mums ir nepieciešama droša, nekaitīga pārtika adekvātos daudzumos un pareizā kvalitātē, tā lai tas nodrošinātu cilvēku e, iztiku, un tam ir vajadzīgi attiecīgi konkrēti pilnvarošanas procedūras elementi. Te lielu lomu spēlēs EPNI. Mūsu mērķis ir panākt vienošanos par abiem tiesību aktiem, Tāpat laikā zinām, ka pastāv, protams, domstarpības starp dalību valstīm, e, padomē Itālijas prezidentūra ir paredzējusi uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi svarīgas ir vakcinācijas Eiropas veselības, sabiedrības veselības jomā. Grasamies izstrādāt vakcināciju plānus dažādās eh, dalībvalstīs. Eh, padomas secinājumi tiks pieņemti arī par tādām tēmām, par to sākšās tikko diskusijas, lūkā, piemēram, eh, vakcinācijas Te mēs runājam par ļoti daudzām eh, infekciozām slimībām, kuras varētu ļoti veiksmīgi novērst ar vakcinācijas palīdzību. Septembrī grasamies likt priekšā priekšlikumus secinājumiem par terapijas nekaitīgumu un ar to saistītām infekcijām. Šis arī ir jautājums, par ko ilgi jau dzirdam pieprasījums no dalību valstīm. Uh, Vēl viena tēma, kas tiks minēta secinājumos, ir uz pacientiem vērsta eh, terapeitiska intervence. Te runājam par novatorismu farmaceitisko produktu jomā un terapijās. Turklāt ņemsim vērā arī personalizētos medikamentu uh, jautājumus eh, un runāsim par efektivitāti. Šis novatoriskās zāles maksā ārkārtīgi daudz, nu, piemēram, lai ārstātu kronisko hepatītu, eh, nu, parasti izdevumi ir ļoti lieli. Mums ir izdevies šo jautājumu izpētīt padziļinātāk, un 20. jūnija padomē par to jau runājām tehniskā līmenī. Uh, Par to tiks runāts arī neformālajā ministru sanāksmē 23. 20, 22. 23. septembrī. Atkarībā no šo sarunu iznākumu, tad nu, pieņemsim secinājumus. Ņemot vērā pēdējo divu veselības ministru padomju secinājumus, mēs vēlamies pārliecināties, ka mūsu prezidentūrā daudz vairāk tiekamies ar veselības aprūpas sektoru pārstāvjiem un lai daudz ciešāk strādājam kopā ar sociālās aizsardzības komiteju, kas piedāvātu tad kopēju izvērtējumu ikgadējā izaugsmas ziņojumā un nosakot tālāko darba plānu turpmākajām prezitorām. Un visbeidzot, uh, Eh, pēdējā padomē tika skatīta saknes starp ekonomiku un veselību, ir pilnīgi skaidrs, un tas tā izriet no visu dalībvalstu pieredzes, ka šāda saikne pastāv, mums ir nepieciešams pētīt veselības jautājumu kā tādu, kas skar pilnīgi visas jomas, nevis tikai kā izdevumus, bet gan kā investīcijas mūsu sabiedrībā. Runājot par kvalitāti un veselības eh, aprūpas sistēmas darbību, mēs atbalstām tos centienus, kas veikts, lai identificētu rādītājus, kas ļautu dalību valstīm eh, nodrošināt salīdzinošu izvērtējumu par šī sektora darbību. Cits jums, eh, svarīgs jums, ar ko mēs strādāsim, tiks skatīts neformālajā ministru padomē un skar, piemēram, audzēju profilaksi, mainot dzīves Eh, veidu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā, cik tas ir aktuāli. Tāpat arī sirds un asis, asinsvadu slimības, kas ir lielākais eh, nāvs izraisītājs Eiropā šobrīd. Un visbeidzot, Itālijas prezidentūrai ārkārtīgi svarīgi ir arī sāpju novēršanas eh, terapijas un palietīvā aprūpe tikšanās laikā ar galvenajiem medicīnas sektoru ierēģiem šie jautājumi tiks skatīti, piemēram, Ehm, diabetiķu operāciju pārvaldība, ehm, al, alpvadu, alpceļu, slimību jautājumu un tā tālāk. Ministru padomē 2.3. oktobrī Romā mēs runāsim daudz par veselības jautājumiem. Mēs izmantosim e, dzīves gājuma pieeju, kas mums šķiet ļoti aktuāli. Es domāju, ka mums nepies, nepieciešams piemēram, skatīt arī tādas lietas, kā vienam vai otram dzimumam rakstī, raksturīgas slimības, eh, pievērsties zīdaiņu mirstības cēloņiem, dzīvesveidu eh, saikni ar zināmu slimību izcelšanos un tā tālāk. Uh, Tas ļaus mums salīdzināt viedokļus starp dalībvalstīm, piemēram, par sieviešu veselību dažādos viņas dzīves posmos. E, četras tēmas, ko esam izvēlējušies, ir dzīvesveids, seksuālā veselība, tad runāsim arī par STS, reproduktīvā veselība, kur runās par veselību pirms bērna ieņemšanas, kā arī grūtniecības un e, pēc dzimšanas periodā Tāpat arī skatīsim uh, auglības jautājumus onkoloģiskas slimnieku gadījumos un visbeidzot digitālā veselība. Prezentūra 7. un 8. oktobrī organizēs konferenci par šo jautājumu Romā, tāpēc jums visiem, jūs visi esat mīļi gaidīt šai konferencē. Skatīsimies uz to, kādu pieeju dažādas dalībvalstis ir izmantojušas e-veselības jomā elektroniskie veselības faili, piemēram, uh, 27. un 28. oktobrī Romā būs eh, konference par, medici, par medicīnisko aprūpi vidusjūras reģionā. Vēlamies veicināt integrāciju un kohēziju šajā jomā, vēlamies nodrošināt, lai veselība valda visā šajā reģionā. Un tāpēc šī konference kalpos kā iespēja definēt kopēju stratēģiju ar Eiropas kolēģiem par to, kā veicināt veselības aprūpu un veselību konkrētos reģionos, attīstības eh, un sadarbības projekti veselības aprūpas politikas jomā, vidusjūras reģionā. Uh, ir veids, kā virzīt uz priekšu sociālo un ekonomisko izaugsmi un nodrošinot stabilnā, stabilitāti šajā reģionā laikā, kad taču piedzīvojam tik būtisku sociālo kultūras un ekonomikas krīzi. Turklāt Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī sabiedrības veselībai. 3. novembrī savukārt noturēsim konferenci par aprūpes kvalitāti un izdevumiem. Kā jau teicu, Mēs jau izstrādāsim konkrētu iniciatīvu par šo jautājumu konferencē, šim jautājumam pievērsīsimies, sasaistot klīnisko un organizāciju efektivitāti un eh, ergonomisku aktivitāti no otras puses. Tas, protams, ir svarīgi visām veselības aprūpas jonām, vēlamies sasaistīt ilgspējību ar terapijas kvalitāti. Demence ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums, kam pievērsīsimies 14. novembrī Romā, noturēsim tehnisko konferenci par šo jautājumu. Uh, demence ir ļoti aktuāls jautājums Eiropas novecojošajai sabiedrībai. Un tā ir jāsaka ceturtais lielākais nāves cēlons eh, vecāku gadagājumu ļaužu gadījumos. Mums ir jādomā par to, kādas strateģijas ir ieņems dalībvalstīs, to starp Itālijā, tā būs iespēja apmainīties ar praksi, un te varēsim arī apmainīties informācija par pētniecību, kas tiek īstenot attiecībā uz terapiju eh, veselības aprūpas jomā. Prezidentūra turklāt arī pievērsīs lielu uzmanību eh, HIV un AIDS jautājumiem, organizējot eh, konferenci, kas nāk 20 eh, gadus pēc pirmās Dublinas konferences. Tas, šī konference notiks Romā. HIV un AIDS ir slimības, kuru ārstēšanas pētniecība ir, bij, ir ļoti progresējusi gadu gaitā. HIV un AIDS slimnieki uh, Ehm, protams, ir šobrīd pilnīgi normāla sabiedrības daļa, un viņi gūs labumu no jaunizstrādātām zālēm, terapijām un tam līdzīgi. Raugoties detaļās, e, mēs iesaistam gan NVO, gan arī dažādas labdarības organizācijas, kuras aktīvi strādā Eiropas līmenī. Ir pagājuši desmit gadi kopš Dublinas deklarācijas, un mums beidzot ir jāsāk kaut kas pavisam aktīvi darīt šīs slimības apkarošanā. 5. un 6. decembrī mēs organizējam konferenci, kurā piedalīsies e, kā e, veselības profesionāļi, tā arī citas iesaistītās puses, lai tiešām plānotu to, kā cīnīties pret šo slimību. Notiks arī viedokļu apmaiņa, kas ir ārkārtīgi svarīgi. 16. un 17. oktobrī mēs e, Venēcijā organizējam jauniešu veselības jautājumu konferenci. Jaunieši šobrīd pasaulē ir 27% un 65 gadu un un 65% no garīgās veselības problēmu gadījumiem tiek e, konstatēti tieši jauniešu vidū. Uh, Garīgā veselība ir eh, ļoti svarīga tieši jauniešu un tīņu vecumā, un eh, tāpēc mēs vēlamies nodrošināt īpašu programmu, kas būtu vērsta tieši uz garīgās veselības jautājumu risināšanu jauniešu vidū. Cits prezidentūras uzsvars eh, tiks likts arī uz rezistento mikrobu apkarošanu, un mēs organizēsim konferenci. Tā ir tā saucamā viena veselība konferences, kurā mēs uzaicināsim piedalīties kā cilvēku, tā arī dzīvnieku veselības speciālistus. Īpaši uzmanība tiks vērsta arī uz, pasalības, uz vesel, pārtiks drošību, jo tā ir būtiska sabiedrības veselības sastāvdaļa. Mēs eh, sāksim ar reģionu komitejas iesaistīšanu un, piemēram, Itālijas prezidentūra ļoti uzmanīgi izvērtēs ļoti uzmanīgi un eh, niansēti sadarbosies ar parlamentu, tādās situācijās, kur parlaments arī ir līdzlēmējs. Un esam pārliecināts, ka pusmiljardam Eiropas iedzīvotāju šāda sadarbība būs labvēlīga. Šis ir jauns parlaments sasaukums, lielākoties deputāti ir jauni, jaunievēlēti, un esam pārliecināti, ka turpmākos piecus gadus mums veselības jomā būs daudz darāmā. Esmu ļoti priecīga uzsākt konstruktīvu sadarbību ar parlamentu un īpaši ar šo komiteju, lai mēs eh, tiešām darītu tādu darbu, kas nāk par labu visiem Eiropas iedzīvotājiem. Prieksēdētājs, paldies, ministrs kundze! E adesso partiamo con uh, il giro degli interventi. Paldies! Un eh, tagad eh, es došu vārdu koordinatoriem. Peterlis Kungs, EPP vārdu. <laughs> okay. Eh, gospod predsednik, spoštovana gospa. Prieksēdētāja kungs, godātā ministrs kundze, cienītie kolēģi, Sveicu jūs! Jūs desmit minūtēs esat tiešām pateikusi daudz, un ir ļoti labi jūs redzēt šeit jau otrajā, um, otro reizi amatā kā veselības ministre, un ir Patīkam dzirdēt, ka jūs daudz darīsiet veselības saglabāšanā, nodrošināšanā un veselīga dzīvesveida mm, Vesel... izpl... izplatīšanā. Ik vienai veselības ministrijai ir jābūt nodaļai, kura iestājas par veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu. Vēža un diabēta skaitļi Eiropā ir samērā šausminoši, tāpēc uzskatu, ka vairāk uzmanība ir jāvelta profilaks pasākumiem. Ir vesela virkne dažādu dokumentu, dažādās krāsās un dažādas prioritātes, bet eh, mans jautājums eh, ir ļoti konkrēts ko Eiropai vajag, lai izmantotu kā kopienas pieejamos instrumentus, tā arī starpvaldību instrumentus, lai mēs tiešām efektīvāk varētu nodrošināt veselības uzlabošanu un profilaks pasākums no Eiropas puses. Bieži mēs dzirdam, ka veselība ir dalība valsts kompetencē un tāpēc Eiropa nevar neko īpaši panākt bet eh, esam pārliecināti, ka pat nemainot Eiropas dibināšanas līgumus, mēs varam daudz vairāk darīt Eiropas līmenī iedzīvotāju veselības ziņā. Mums ir nepieciešams kāds vai kādi, kuri daudz aktīvāk iestātos par profilakses nepieciešamības atbalstīšanu komisijas līmenī. Kādi tad būtu jūsu iecerētie pasākumi? lai, teiksim, 3 līdz 5% no veselībai atvēlēto līdzekļu novirzītu tieši profilaksēji. Galetī kundze, jūs teicāt, ka ministrs Galetī kungs teica, ka ir ļoti svarīgi Eiropas eh, pusgadu uh, iekļaut, Eiropas pusgadā iekļaut vidas jautājumus, bet šajā pašā pusgadā ļoti svarīgi iekļaut arī veselības jautājumus. Priekšsēdētājs paldies, un tagad sociālais grupas vārdā Grotskungs. Paldies, ministrs Kunds, par jūsu prezentāciju. Jūs daudz ko esat ieplānojusi, daudz konferences tika pieteikts, un kas man īpaši priecēja, tad neiroloģiskām saslimšanām, tā skaitā demenci, būs īpašs pasākums Mans jautājums ir tāds, cik lielā mērā tas nozīmē stratēģijas izstrādāšanu, jo sabiedrība noveco un šī slimība, tās intensitāte tikai pieaugs. Bet vai tas nozīmē, ka kā rezultāts būs konkrēta stratēģija? Medicīniskās ierīces, kad mēs varam sagaidīt padomus nostāju, kad mēs varam kā parlaments turpināt darbu un sākt otro lasījumu. Un antibiotika rezistence. Jaunie skaitļi attiecībā uz infekcijām liecina, ka notiek liels pieaugums. Ko jūs 4,5 mēnešos, kas ir palicis jūsu prezidentūrā, plānojat darīt? Vai ir kaut kas konkrēts paredzēts? Un TTIP līgums ar ASV, klīniskie pētījumi un standarti attiecībā uz licencēšanu. Kāda ir jūsu stratēģija? Cik lielā mērā veselības ministra nodarbojas ar šo jautājumu, medikamentu licencēšanu un tētip sekām, jo mēs šeit baidamies saistībā ar eh, to, ko sacīja sarunu vedēji, ka nevis mūsu standarti var būt Eh, tiktu mazināti, bet ka tiks pieļaut arī citi standarti. Mums Eiropas Savienībā ir ļoti labi standarti un ir saprotams, ka mēs nebūsim sajūsmā, ja tiks atļaut arī citi standarti vai sliktākajā gadījumā mazināti mūsu standarti. Cik lielā mērā Itālijas prezidentūras ietvaros tas tiks apspriests starp ministriem. Paldies, un tagad Gerlinga kungs no ECR grupas. Um, paldies, eh, paldies, saka Gerlings kundze, un es eh, zināmā mērā arī uzdošu jautājumu līdzīgā garā kā Peterlis kungs. Viņš runā par eh, vēža un citu hronisku saslimšanu pieaugumu. Un nezinu, vai mēs varam daudz ko darīt profilaktiskā ziņā, bet vēlētos nedaudz pieskarties pie cilvēku vispārējās veselības kopumā. Uh, E, parlamentā mēs daudz esam runājuši par tā saucamajām veselības norādēm uz dažādiem produktiem. Vai ir pareizi to aizliegt vai atļaut, vai kaut kas ir novērtēts un kā tas e, izskatās no patērētāja aizsardzības viedokļa. Atbilde ir tāda, ka diez vai mēs esam kaut ko tur īpaši meklējuši un, manuprāt, e, To jau teica daudz itāļu kolēģi, ar kuriem esmu sadarbojusies, un arī daudz, kuri man raksta vēstules. Cilvēki ir nobežījušies. Šobrīd ir zināms, ka vismaz teorētiski, un ministri notams to zinās, un tā tad ir paredzēts eh, veselības norāžu regulas pārskatījums nākamā gada sākumā. Man ir jautājums, vai prezidentūras laikā notiks sagatavošanās darbi, iespējams organizēta kāda konference, iedzīvotāju aptaujāšana. Tātad, vai jūs gatavojaties kaut ko darīt pirms šī apjomīgā darba jūsu prezidentūras laikā? Patērētājiem tas būtu liels intereses vērts. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Rīs skundze. Lielas priekšsēdētāji, ministra skundze, paldies par izklāstīto, tiešām ļoti visaptveroši. Gribu pievērsties vienam no diviem jautājumiem, ko uzdeva arī Galetī kungam. Uh, Viņš, bija, viņš atcerējās pirmo, aizmirs otro, viņš atcerējās par ģēmēo, ģēmo, par to viņš izteicās, bet viņš neizteicās par vienu citu punktu, ko arī uzskatu par ārkārtīgi svarīgu, un te runāju par pārtikas šķērdēšanu. Es gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Mēs runājam par 90 tonām pārtikas, kas katru gadu tiek izviestas Uh, ārā, vai jūs domājat, ka varētu šajā lietā kaut ko darīt, mainot, piemēram, tiesību aktus attiecībā uz marķēšanu vai varbūt, uh, nu, kaut ko citu darot? Kā jūs skatāt šo jautājumu? Kā atbildēt uz šo ļoti steidzamo jautājumu? Cilvēki, pilsoņi par to interesēs, kas attiecas uz kaut ko citu, kas jau tika minēts, bet tomēr grib tam pievērsties. Uh, viens svarīgs punkts, ko jūs minējāt uh, savā kalendārā, bija šī demences jautājums. Alzheimers, protams, ir viena no slimībām konkrētākā. Mēs esam ļoti daudz strādājuši Francijas prezidentūras laikā, toreiz 2008. gadā pie šī jautājuma. Mēs uzskatījām to arī par vienu no prioritātēm. Nonācām pie alko programmas. Šķiet, ka 2013. gadā tā arī īstenojās, bet tā daudz strādājām, kā jau jūs arī teicāt, dialogu ir bijis ļoti daudz, ļoti daudz kontaktēšanās ar asociācijām un tā tālāk tās nemitīgi vēršas pie mums un vēlas no mums kaut ko panākt gadu. Un eh, es domāju, tas, ko Grods kungs teica, tas ir ļoti labi, kā pāriet pie tālāka dialoga. Ir vajadzīga stratēģija, jā, mums ir vajadzīga šī pra, pra, programma un pilsoņiem esam vajadzīgi mēs. Un noslēgumā gribēju arī pieskarties eh, liekā svara jautājumam, aptaukošanās jautājumam. Tas ir arī ļoti aktuāls jautājums šai mūsu mūsdienu, mūsdienās. Un tas faktiski maksā ļoti daudz, no 5 līdz 10 procentiem no veselības apsardzes budžeta tiek tērēta šī, eh, šīs saslimšanas izraisītu seku apārstēšanas dēļ. Ko darīt lietas labā? Un te jāsaka, tas vairs nav kosmētiski rakstura jautājums, kur var kaut ko tikai izrīt, bet tas ir īpaši aktuāli, piemēram, jauniešiem un tam līdzīgi. E. Forins kungs eh, no goja e grupas. Forins kundze. Sì, uh, eh, buongiorno, signora ministra. Jā, labdien, ministrs kundze. Man ir vairāk jautājumu, kurus vēlētos jums uzdot. Vispirms, uh, šis temats jau izskanēja. Proti sarunas par TTIP. Mana parlamentārā grupa jau ir pilnīgi skaidri izteikusi savu nostāju, proti mēs strikt iestājāmies pret TTIP. Mums lielā mērā šīs sarunas uztrauc, un eh, ja Itālijas valdībai ir jāsniedz viņu viedoklis par ar TTIP sarunām saistītajiem lopu un dzīvnieku veselības problēmām mūs tas lielā mērā uztrauc. Es dzirdēju ministrijas sekretariāta teikto, ka TTIP būs milzīgas iespējas sniedzoši līgums Itālijai, bet GMO, lopu un dzīvnieku veselība uz šiem jautājumiem atbildes nav. Varbūt es varētu lūgt jūsu viedokli, jūs esat Itālijas ministre un jūs esat Itālijas prezidentūras sastāvdaļa. Par sieviešu veselību. Un par to, cik eh, tas daudz maksā. Šķiet, ka jūsu programmā neparādās nekas eh, par eh, pilnīgi drošiem abortiem. Itālijā no šā jautājuma izvairās un lielā daļā Eiropas valsts arī. Ir Tā tad eh, ir tādi, tāda slimnīca un tāda ārsta, kuri atsakās veikt abortus, un viņa tiesības tiek stādītas augstāk nekā sieviešu tiesības uz brīvu abortu. Un pēdējais jautājums. Ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu strādājošo veselību, veselību darba vietām? dažkārt tiesības uz darbu un tiesības uz veselību ir tiešā pretrunā viena ar otru. Un mans jautājums, vai Itālijas prezidentūra mēģinās ko darīt, lai mēs varētu nodrošināt veselīgu darbu, veseli, veselīgu darbu ar pilnu veselību? Paldies, saka prieksēdētājs Aukans kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un sveicināt šajā komitejā. Es ļoti priecājos, un mana grupa tāpat. Es sēžu šeit, jā, šeit. Priecājos, ka mums būs tik spēcīga un pārliecinoša Itālijas prezidentūra. Mani priecē arī tas, ka jums ir tik ļoti skaidri veselības mērķi un ka jūs iestājaties par netoksisku vidi. Grotas kungs jau pajautāja par medicīnisko aprīkojumu. Un eh, mēs vēlētos arī šogad, lai šie jautājumi tiktu pabeigti. Un šajā saistībā divi jautājumi. Nerunāšu par uzraudzību, jo, protams, mēs vēlamies, lai aparāti tiktu pārbaudīti pirms palaišanas tirgū. Bet vai jūs tiešām darīsiet visu, lai klīnisko pētījumu rezultāti tiktu publiskoti? Proti, lai to dati būtu pieejami tikpat lielā mērā, kā e, šobrīd ir pieejami farmakoloģisko klīnisko pētījumu rezultāti. Jo, ja klīniskie pētījumi tiks padarīti caurskatāmi, tad e, mūs būs vieglāk apmānīt, tad mums būs izveidota drošāka sistēma, jo mēs iestājāmies par drošību. Šeit jau izskanēja par TTIP, un mēs zinām, ka klīnisko pētījumu regula, kur tika pieņemta pirms um, vēlēšanām, tātad eh, Amerikas Savienotās valstis nevēlas tik lielu caurskatāmību, kāda mums ir pieņemta Eiropā. Kā jūs to mēģināsiet savietot? Un visbeidzot, eh, manai politiskajai grupai, un tas arī ļoti svarīgi ir, un tas arī ir saistīts ar medicīnisko aprīkojumu, proti, kā šī medicīniskā aparatūra, kura nonāk tiešā kontaktā ar cilvēku ķermeņi, ka šiem medicīniskajiem aparatūrai nedrīkst būt eh, nekādu toksisku piemaisījumu. Šeit runa iet par, kar, par kancerogēnām vielām, mutagēnām vielām un eh, reproduktīvo veselību negatīvi ietekmējošām vielām. Es uzskatu, ka šeit mums ir jādara vēl daudz, daudz vairāk. Visiem ir zināms, cik eh, ļoti svarīgi šie kancero un mutagēnie aģenti ir, kā tie negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Tā tad toksiskie aģenti, kancerogēni, mutagēni. Ko jūs darīsiet ar šīm substancēm? Vai jūs ne tikai pētīsiet to negatīvo ietekmi dabā, bet eh, kā jūs ietekmēsiet to izņemšanu no aprits? Paldies, Aukens kundzei! Nākamajai dod vārdu, nākamajam dod vārdu. Nākamajam runātājam no Itālijas. Kā jau Galetī kungs teica, un es viņam uzdevu jautājumu, bet uh, eh, Galetī kungam jau uzdevu jautājumu, bet tas nav mans jautājums, tas ir jautājums, ko ir uzdevuši mani ievēlējušie cilvēki. Tiešā demokrātija. Uh, Jums varētu šķist, ka tas nav nekas ar Eiropas līmeni saistīts, ka tas ir vietējais dabas jautājums, bet domāju, ka jūs e, saprotiet. Es nāku no Terati Fugī, šis reģions jau tika pieminēts, un e, es e, pārcēlos dzīvot uz tādu teritoriju, kurā, kurā tiek iegūta nafta. 20 gadus esmu strādājis pie izpētes, kā kancerogēni un citas skaitīgas vielas ietekmē cilvēku veselību. Kritiskās vidas situācijās, piemēram, netālu no Toronto, Bazilikatā, Sardīnijā, Brešā, visas šīs teritorijas, kurā tiek ražots cements, Eiropas komisija pavisam nesen uzsāka soda sankciju procedūru pret Itāliju, jo šajās vietās netika nodrošināts, ka dzeramais ūdens atbilst Eiropas standartiem. Īpaši tas attiecās uz floru un arsēnu piesārņojumu. Ko Itālijas prezidentūra plāno darīt, lai samazinātu vēžu gadījumu skaitu? Jūs eh, savos ievadvārdos teicāt, ka jūs mēģināsiet veicināt veselīgu dzīvesveidu atbalstīšanu Eiropas līmenī. Bet eh, mums galvenokārt vajadzētu novērst vēža izcelšanās iemeslus. Un ko jūs darīsiet, lai mēs tiešām gan dalību valstu, gan arī Eiropas līmenī izveidotu vēža reģistru? Jo, diemžēl, mums vēl joprojām nav pilnīgi zināms, kas notiek citās valstīs. Un Itālijas prezidentūras laikā, ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu, ka piesārņotājs maksā, un lai tas tiešām tiktu īstenots Itālijā un arī citās valstīs? Prieksēdētājs. Tagad eh, dodu vārdu Lorencīnas kundzei par to, lai atbilst, atbildētu uz dažādajiem jautājumiem. Tā tad um, nezinu, vai jums izdosies atbildēt uz visiem. Astoņas, septiņas, astoņas minūtes. Lūdzu, vārds Lorencīnas kundzei. La per quanto riguarda eh, la pre... Tātad attiecībā uz profilaksi. Tas ir viens no tematiem, kas aptver vairākus jūs uzdotos jautājumus. Esmu pārliecināta, ka profilakse ir galvenais strateģiskais ierocis pret kroniskām saslimšanām, kas nav infekciozas un daļai no infekciozējām saslimšanām. Līdz ar to profilakses e, jomā veikt ieguldījumi ir ļoti svarīgi ne tikai e, atsevišķām dalību valstīm, bet arī Eiropas Savienībai kopumā. Mēs ieguldam 3% profilaksē. Salīdzinot ar mūsu budžetu, tas, protams, nav pietiekami. Salīdzinot ar nepieciešamībām, kas pastāv, balsoties uz pētījumiem, novērojumiem, kas veikt pēdējās desmit gadus laikā, varam secināt, ka lielākā daļa no slimībām ir īpaši hroniskās neinfekciozās slimības. Bieži vien izraisa nepareizs dzīvesveids, smēķēšana, narkotika lietošana, fiziskās aktivitātes un trūkums, nenodarbošanās ar sportu. Tas, protams, ietekmē arī veselību, diabētiķis ir īpaši neliels uh, laiks, kas atvēlēts uh, vingrošanai katru dienu un pareiz uh, sabalansēt ēdienkārt var daudz ko uzlabot. Kopumā uzlabojot situāciju, varētu veikt ietaupījums 3 miljārdu eiro apmērā, kas savādāk tiktu tērēti zāļu iegādēji gadā. Manuprāt, Eiropas Savienībai kopumā ir nepieciešams daudz vairāk sākt domāt par primāro profilaksi. Protams, paturot prātā arī sekundāro profilaksi un skrīningu, kas arī ir ļoti nepieciešams. Protams, ka jādomā par profilaksi kā par kaut ko horizontālu, kas iet šķērsām ļoti daudzām politikas jomām. Un tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai risinātu veselības aprūpas sistēmu ilgspējību. No vienas puses mums jāpadara mūsu veselības aprūpas sistēmas e, efektīvas, konkurētspējas, neskatoties uz līdzekļu samazinājumu. Ir skaidrs, ka tuvāku gadu laikā vairāk līdzekļu veselības aprūpē nebūs, bet tāpat laipā, laikā jāpalielina efektivitāte. Tātad mums jāatrod līdzsvars starp efektivitāti un mazāk pieejamiem līdzekļiem, bet ir jāveic arī būtisks pārmaiņas dzīvesveidā. Eiropa var daudz ko sasniegt, ja runās vienā balsī. Jāpadara rūpes par sevi, par daļu no ikdienas kultūras. Ne tikai katram atsevišķi, bet arī sabiedrībai kopumā. Tas, manuprāt, ir viens no būtiskajiem aspektiem, kur mums nepieciešams pievērsties palielinājums no 3% līdz 5% ir ļoti būtisks mērķis, un mēs varam sākt domāt, kā to sasniegt. Tolīt arī pārēj pie nākamā jautājuma. Neatceros, kurš tieši to uzdeva par saikni ar ekonomiku. vide nav tikai vispārīgs horizontāls jautājums eh, ekonomikai. Tas pats ir arī attiecināms uz veselības aprūpu. Tas nav nejauši, ka jūsu komiteja ir vides un veselības aprūps. Tātad mēs runājam par veselību un labklājību. Mēs runājam ne tikai par veselību kā tādu, bet arī par tādas attieksmes pieņemšanu, kas būtu visaptveroša. Cilvēku veselība, dzīvnieku veselība, tas, ko mēs ēdam, zeme, ūdens, vide, vide, kurā mēs dzīvojam. Tam visam ir jābūt ilgspējīgam. Ražošanai, darbam, labklājībai, tam visam jābūt ilgspējīgam. Tas tas, ko mēs cenšamies panākt. Un jaunās tehnoloģijas mums var palīdzēt. Šis tehnoloģiskais lēciens uz priekšu, e, tas jau ir panākts ar prevencijas, respektīvi profilakses palīdzību. Mums jāturpina darbs šajā jomā. Nākamais temats. Es pagaidām runāju par jautājumiem, kas man tika uzdot par cilvēku veselību. Liekais svars. Liekais svars vienmēr ir cieši saistīts ar profilaksi. Nav jau tā, ka es apzināti izvairījos eh, no šī temata pieminēšanas, ne tāpēc, ka es eh, domātu, ka tā nav problēma. Nē, es uzskatu, ka tas ir viens no izraisošajiem faktoriem, kas eh, izriet no slikta dzīvesveida, nepareiz dzīvesveida. Uh, nepareizām izvēlēm, sākot profilaksi, jā, izglītojot topošās māmiņas par to, kā tas, ko viņas ēd, ietekmēs e, viņu bērna veselību, ir iespējams panākt progresu. Zīdīšana ar krūti ir ļoti svarīga. Ir nepieciešams nodrošināt, ka bērni jau no pirmajām uh, Eh, diviem, trim gadiem savā dzīvē saņem informāciju par pareizo dzīves veidu. Tas neaprobežojas tikai ar daudzajām konferencēm, kuras mēs organizēsim. Es jums dodu ļoti daudz iespējas apmeklēt manu pilsētu Romu, bet arī Milānu. Mums būs daudz iespējas pārunāt šos jautājumus un tiešām nonākt pie kāda risinājuma. Vēl viens svarīgs jautājums, kas tika pieminēts, ir demence. Jā, mēs varam sacīt, ka uh, Francijas prezidentūrā eh, bija plāns ar to cīnīties. Decembrī Londonā G8 ietvaros mēs runājam par globālo stratēģiju cīņai demens. Tā ir lieta, kur ir izstrādāts vadlīnijas Zinātniskie pētījumi mums var lielā mērā palīdzēt. Mēs visu laiku uzzinām kaut ko jaunu, jaunas metodas, jauni farmaceitiskie pro, produkti, Alzheimer slimība, jūs ļoti aktuāli 21. gadsimtā. Mums ir nepieciešama rīcības plāni, kas var palīdzēt mums risināt šos eh, sociālos un veselības aprūpas jautājumus. Sarunas par TTIP tām ir ļoti nepieciešams sekot eh, cieši līdz, vismaz tās eh, sarunas, kura es esmu bijusi iesaistīta kā Itālijas ministre Ņujorkā. Plānotās sarunas balstīsies uz zinātniskiem pierādījumiem. Tā vismaz tiek plānots mums ir jānotur savu klīnisko pētījumu kvalitātes standarti un Eiropas produktu standarti, ņemot vērā to, ka mūsu produkti ir ļoti augstas kvalitātes produkti. Tiem tiks pievērst īpaša vē vērība. Mēs nevaram ļaut šo standartu mazināt. Līdz ar to zinātniskais pamats šīm sarunām eh, to izvērtēs EFSA aģentūra. TTIP ir ļoti liela iespēja. Eiropa, manuprāt, ir pietiekami liela, lai varētu spēlēt šo spēli, būt pietiekami konkurētspējīga un runāt kā līdzvērtīgs partners. Tālāk par pārtiks atkritumiem. Tas man ir īpašs tūs temats. Personīgi esmu to Itālijas parlamentā centusies risināt. Šādā laikā, kurā mēs dzīvojam, pārtikas izšķērdēšana ir nepieņemama. Ir tīpaši ņemot vērā to, ka aizvien vairāk cilvēki, nu, aizvien lielāka sabiedrības daļa dzīvo nabadzībā. Un, cik es saprotu, tiek plānots paskatīt regulu 107, 168 tieši par šo jautājumu pastāv gan komerciāli, gan arī veselību saistīti iemesli to darīt. Šis ir liels jautājums, gan laika ziņā, arī citiem iemeslu dēļ. Ir e, ļoti svarīgi, lai gan dalību valstis, gan padoms, kon, padome koncentrētos uz šo jautājumu. Tā, pazuda mani pieraksti. antimikrobiālā rezistence. Vēl viena sadaļa profilakses jautājumā. Decembrī Romā paredzēta sanāksme, lai skatītu globālo situāciju antimikrobiālā rezistences jomā. Tas noteikti ir viens no jautājumiem, kas uh, aptver gan pārtiku, gan eh, dzīvnieku veselību, gan cilvēku veselības aprūpu. Mums ir nepieciešams atbilstoši izmantot antibiotikas, izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kuras izmantot slimnīcās, lai cīnītos ar jaunu vīrusu ietekmi. Tāpat arī jārada iniciatīva inovācijai antibiotika jomā paskatoties uz situāciju saistībā ar cilvēku un dzīvnieku veselību, tik tiešām ir jāķeras pie darba, ir nepieciešams nacionālās un arī starptautisku līmeņu vadlīnijas, kas palīdzēs mums īstenot nopietnus uz drošību balstītus eh, paņēmienus, kas ļautu nodrošināt pietiekamu veselību un drošību, par medicīnas ierīcēm. Tas ir ļoti svarīgs temats, ļoti sensitīvs temats. Šeit ir vairākas pretrunīgas nostājas. Manuprāt, likumdošanas eh, darbs ir atsevi attaisnojis, bet tur ir arī kas kritizējams. 26. septembrī komisija pieņēma priekšlikumu regulai par medicīnas ierīcēm. Parlaments ir izvērtējis šo priekšlikumu un 2. aprīlī šogad parlaments to izskatīja. Un kopš tā laika vairākas sanāksmes jau ir organizētas gan Kipras prezidentūrā, gan citās. Šeit pastāv arī citi tiesība akti, kas svērsti uz pacientu drošību uz, uzlabošanu. Šis ir temats, eh, kas ir svarīgs arī Itālijas prezidentūrai, izveidot tehniskās grupas. Mēs eh, uzdevām jautājumus, un dalību valsts atbildēs mums aizpildot veidlaps. Eh, mūsu mērķis ir līdz rudens beigām nonāk pie teksta, par kuru vienas prāts būtu lielākā daļa dalību valstu un varētu e, būt kā mūsu vienotā nostāja veselības ministru padomē. Lielākā daļa veselības ministru jūnija padomē izteica vēlmi pabeigt darbu pie šī dosjē vēl Itālijas prezidentūras ietvaros. Mēs centīsimies panākt kompromisu, lai sasniegtu savu mērķi. lai nonāktu pie labāka teksta, kas ļautu uzlabot drošību visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Bija jautājums vēl par toksiskām vielām, kas e, saistīts ar šīm iekārtām. Iekārtas nevar saturēt toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas vielas. Tad pie tam mēs pievērsīsim vēl eh, lielāku uzmanību septembra sanāksmē, kas paredzēta medicīnas iekārtēm. Tā, cik tālu es tiku, caurskatāmība laikam bija nākamais. Attiecībās uz klīniskiem pētījumiem sākotnējais eh, komisijas teksts prasīja vairāk informācijas, uh, Eh, kas būtu ražotājiem jānorāda dalību valsts līmenī. 8. un 9. jūlijā Itālijas prezidentūra sanāksmes ietvaros lūdza dalību valsti sniegt savu viedokli par eh, informāciju tehnoloģiju pieeju un prasībām eh, ražotājiem sniegt papildu informāciju. Visi informācija arī par negatīviem notikumiem tiktu aptverta. Dalību valstis gan izvienprātīgi atbalstīja to, protokolā jūs redzēsiet, ka e, atbildes tiks sniegtas un dati e, pēc apkopošanas tiks darīt publiski pieejami. Kā jūs redzat, es, e, man neizdevās pašai pierakstīt visus jautājumus. Tirgus uzraudzība Vairākas valstis ir piekritušas pieeja, dažām vēl ir atšķirīga pieeja par to, vai mums var būt centrāla organizācija, kas būtu atbildīga par pārbaudas mehānismiem tirgū kas uh, būtu vērsta uz trešās klases riskiem. Runiet par to, cik uh, liederīgs būtu šādi mehānismi, uh, kur eh, būtu jāiesaista paziņotās iestādes. Tātad vairākas tehniskās lietas, kas notiek. Daļa ir atrisināta, daļa jautājumu vēl tiek risināta diezgan konstruktīvi, un mēs ceram, ka varēsim panākt pieņemam kompromisu. Manuprāt, tas atbildēja praktiski uz visu. Paldies! Priekšsarētājs, jā, man liekas, ka tika atbildēts uz praktiski visiem jautājumiem. E, ejam tālāk, otrā kārta, Kovačekungs. Uh, Paldies, ministra kungs. Es arī ļoti atzinīgi vērtēju to, ka Itālijas prezidentūra savu prioritāšu starpā ir iekļāvusi minēto lūgu demens, veselīgu dzīvesveidu, vīdes, kroniskas slimības nu, un stratēģijas šais jums un tālāk. Tāpat laikā ir arī, vajadzētu runāt arī par vienlīdzīgu piekļuvu veselības aprūpas pakalpojumiem. Ļoti daudzi pacienti Eiropas Savienībā nesaņem savlaicīgu diagnozi vai atbilstīgu ārstēšanu savās valstīs. Ierobežot, ierobežot piekļuvē veselības aprūpas pakalpojumiem, salīdz, samazina viņu dzīves ilgumu un palielina izdevumus. Tas, protams, saistīts arī ar migrāciju. Pacienti ceļo pa Eiropas Savienības dalību valstīm. Nereti pacienti dodas uz citām valstīm, lai saņemtu ārstēšanu uh, un, un pat dzīvību glabu, glabjošu ārstošanu. Ir tas jādomā arī par cilvēkiem, kas dodas uz citām dalību valstīm, lai meklētu tur darbu. Tas ir visas Eiropas Savienības uzdevums rūpēties par iedzīvotājiem. Ir īpaši smagi problēmas, nova, smagas problēmas novērojams jaunajās dalību valstīs Te runāju par direktīvu, kas pieņemta Eiropas pusgada 2014. gada kontekstā. Tas sasaucas ar manu kolēģi Peterlis teikto, kad viņš runāja par to, ka vajadzētu motivēt dalībvalstis darīt ko vairāk veselības aprūpas reformas jomā. Parlaments jau ir aicinājis īstenot pasākums Eiropas līmenī. Mans jautājums ir šāds. Vai Itālijas prezidentūra vēlētos pievērsties jautājumam par nevienlīdzīgo piekļuvu veselības aprūpas pakalpojumu iekļautos savā darbu kārtībā un ko prezidentūra grasās darīt likumdošanas jomā attiecībā uz pārskatāmiem pasākumos, kas regulē uh, medicīnas produktus cilvēku liecošanai un uh, ko tā grasās darīt veselības apru, uh, apdrošināšanas jomā. Paldies Kovačev kungam. Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā Pāvils Pots. Paldies priekšādātāji. Ministrs kundze. Man šķiet ir viens ļoti vienkāršs jautājums, kas ir ļoti akti, aktuāls, un tas ir ar vien pieaugušo vēža gadījumu skaits Eiropas Savienībā. Ir tīpaši, domāju, svarīgi noteikt kritērijus Eiropas Savienības līmenī regulējuma kritēriju attiecībā uz to, kā tiek identificēti vēža gadījumi, e, ir, ierosin, ir jaunas vadlīnijas, jauni ierosinājumi. Itālijas prezidentūra, manuprāt, nav gana specifiska tajā brīdī, kad runājam par šo jautājumu, vai es varētu sīkāk aprakstīt, kāda veida, pre, e, kāda veida pretrunas esat gatava novērst, ko esat gatava darīt šajā jomā. Grazie, adesso il collega. Paldies, tālāk Buzēkungs. La ringrazio molto, continuare in inglese. Signora Ministro, uh, my short intervention is... Priekšādātāji, es pavisam īsi gribētu runāt par ļoti svarīgu tiesību aktu, kas šobrīd padomē ir nobloķēts, un tā ir direktīva par to pasākumu pārskatāmību, kas regulē eh, medicīnas preču cenas, ko pieminēja arī Kovačuk kungs. Uh, Es sagatavoju atzinumu IMCO komitejai, jo nāka no valsts, kur eh, kompensācijas saraksts netika atjaunots kopš 2008. gada, eh, un tika izteikta cerība, ka ar šo direktīvu rastos lielākā skaidrība cenu noteikšanā un arī lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz to, vai šī prece ir vai nav iekļaujama kompensējumu eh, materiālu sarakstā. Procedūras ir labākas, pārskatāmīgi palielināt un tā tālāk, bet šī direktīva tiek nobloķēta, un šobrīd ir nobloķēta padomā, un es gribētu vaicāt, kāda ir Itālijas prezidentūras attieksme attiecībā uz šo direktīvu, un ja tā uzskata, ka tā būtu vajadzīga, vai jūs nevarētu darīt visu, kas jūs spēkos, lai šo situāciju atbloķētu? Vēlu jums eh, prezidentūras laikā panākumus, un man ārkārtīgi liels prieks, ka jūs varējāt ierasties šeit pie mums. Grazie, kolēģa Buzovi, adis. Paldies, nākamais runātājs Kaputo kungs. Grazie, prezidente. Gentile ministre, innanzitutto. Paldies priekšādātā ministras kundze. Un liels paldies par šo ļoti visaptvarošo prezentāciju un par uzmundrinošajām atbildēm, iedvesmojošām atbildēm, ko sniedzāt kolēģiem. Divi jautājumi. Pirmais. Par tā sauktiem riskiem, kas izriet no Wi-Fi Eh, tiek runāts par uh, žurnālistiem, kas, eh, un, un, un to, ka, lūk, šāda veida zema līmeņa mikromagnetiska vilna varētu radīt kaut kādu veidu apdraudējumus veselībai. Šķiet nav skaidru pamatnostādņu attiecībā uz šo jautājumu. Uh, tiek mm, runāts arī par to, ka pastāvot kāds 350 lapušu klasificēts slepens dokuments, Ehm, Pasaules veselības organizācijā šķiet ir, ehm, ident, ir informācija, ka tiek konstatēta smadze, smadzeņdarbības traucējumi, ehm, šūnu augšana un tā tam līdzīgi. Sabiedrības veselība, protams, kā jūs teicāt, Itālijas prezidentūra ir prioritāte, un jūs cenšaties veicināt veselīgu dzīvesveidu, profilaks, īpašu uzmanību pievēršot uh, E, tam, lai tiktu samazināts vēža gadījumu skaits, elpvadu slimību incidentu skaits, vai Itālijas prezidentūra šo informāciju e, izplatīs arī tālāk. Tā šobrīd nevienam nav pieejama, neviens par to neko nezina. Un kādu plāni ir jums aizsargāt pilsoņu veselību visās dalībvalstīs no šī konkrētā drauda? Vēl viens jautājums. iepriekš tika runāts par iespējamo audzēju reģistru. Vai Itālijas prezidentūra uzskata, ka, ir, eh, ka šāds reģistrs būtu laba doma, ja mēs šādu reģistru, audzēju reģistru izveidot visā Eiropas Savienībā? Jo tas gal galā ir ļoti svarīgi profilakses eh, gadījumu izstrādē. Paldies, nākamais runātājs. Eh, grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Labu pēcpusdienu jums, ministra kungs. Turpināšu angļu valodā. Sabiedrības veselība pasliktinās. It īpaši valstīs, kuras krīze skār ļoti skā, smagi, saka Farijas kungs. Es pats esmu no Portugāls. Ir pieaudzis uh, pārnēsāmo slimību skaits Jūs runājāt arī par garīgajām saslimšanām, jā, un tas bija, jāsaka, ceturtais um, lielā, lielākais nāves gadījumu skaita cēlonis uh, manā valstī. Pašnāvību skaits, depresijas gadījumu skaits, it īpaši riskam visvairāk pakļautajos sabiedrības slaņos. Tāpat laikā valstu tēriņi veselības aprūpas jomā lielākoties dalību valstīs um, finanšu konsolidēšanas rezultātā ir samazināti Savukārt lietotājiem, kas izmanto valsts veselības aprūpas sistēmu, ir arvien vairāk naudas jāmaksā par šo pakalpojumu saņemšanu. Tas, protams, palielina nevienlīdzību piekļuvē veselības, veselības aprūpas pakalpojumiem. Ministrs kundze, kādu, kā jūs saskatāt Itālijas prezidentūras lomu cīņā pret šīm problēmām? Vai grasāties īstenot konkrētus pasākumus un mērus? Vai grasaties atsaukties uz subsidiertāts? Uh, eh, principu un apmainīties tikai ar paraugu praksi veselības aprūpas sistēmas jomā attiecībā uz slimību profilaks. Ko domājat par novecošanos? Kā jūs teicāt, mūsu pilsoņu veselība ir pats galvenais. Paldies. Paldies, saka priekšsādētājs. Tālāk Gardīnī kundze. Paldies. Izteikšos pavisam īsi. Tik daudz jau, kas ticis pateikts. Ministrs kundze, paldies, ka ieradāties. Manuprāt, tā pieeja, ko likāt priekšā, ļoti lielā mērā atbilst, piemēram, ziņojumam, ko sagatavoja Pasaules veselības organizācija. 5. jūlijā par nepārnēsamajām nepārnēsamaja slimībām. Un šī, šis jautājums, protams, ir ārkārtīgi svarīgs, jo skaitļi tiešām ir satraucoši. Tas ir saistīts ar dzīvesveidu, ar profilaksu, jā, pilnīgi noteikti, un šie elementi ir ārkārtīgi svarīgi. Un tiem nepieciešams pievērsties, ja vēlamies, lai šīs infekcijas slimību skai, incidentu skaits samazinātos. Gal galā šīs slimības nereti ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem Bet vai tā tiešām ir viena no jūsu prioritātēm Itālijas prezentūras laikā? Risināt šo jautājumu? Tas, protams, man ārkārtīgi satrauc, un es pat iesniedzu grozījumu par šo uh, ziņojumu. Tālāk. Vēl viena tēma. Pēdējā sasaukuma laikā parlaments lielu uzmanību tai pievērsa, un tā bija direktīva par pārobežu veselības aprūpi. Mēs zinām, ka tam visam pamatā bija vēlme skatīties um, tālredzīgi, vienlaicīgi, uz, vienlaicīgi ieviešot arī zināmu racional, racionalizēšanu šajā sistēmā. Un es zinu, ka jūs, um, ņemot vērā jūs Itālijā paveikto, esat um, ar šo jautājumu ciešā saskarē. Ir tādas valstis, kurās nevar, piemēram, būt ārkārtīgi specializēti centri kaut kādu rētu slimību ārstēšanai, Un tādā gadījumā pacientus pilnīgi noteikti vajadzētu sūtīt uz šādiem centriem citur. Tātad ir vajadzīga kaut kāda sistematizēšana arī šai ziņā. Nu, nezinu, varbūt tas šāds centrs var būt Milānā. Tad, kad tiksies eh, veselības ministri, veselības aprūpas jomas ministri, būtu labi šādas lietas apspriest. Un varbūt arī parlamenta deputāti, kas aktīvi strādā pie šiem jautājumiem, varētu tikt iesaistīti diskusijās varbūt varētu uzsākt šādu direktīvu. Tas, manuprāt, ir kaut kas ļoti svarīgs. Tas patīk gan parlamentam, gan pilsoņiem, bet jāsaka, ar nu, problēmām joprojām sastopamies, bet tam varētu tikt pāri. Un es ļoti labprāt gribētu, ka tā būtu mana valsts, kas būtu priekšgalā tajā brīdī, kad mums izdodas uzlabot veselības aprūpas sistēmu un panākt to, ka šī direktīva stājas spēkā. Jo domāju, ka šāda, šādā veidā mēs ietu pareizajā virzienā. Paldies, saka priekšādātājs. Grazie, grazie, prezidente. E un gra... Nākamā runātāja paldies, saka Činīcija kundze. Paldies, ministras kundzei, par ļoti visatvarošo prezident, prezidentūras darba programmas eh, prezentāciju. Uh, Es turklāt gribētu teikt paldies viņai arī par pavisam konkrētajām atbildēm, ko viņa deva uz ļoti daudziem uzdotajiem jautājumiem. Arī man ir jautājums, ko vēlos jums vaicāt. Tas ir par tēmu, par ko jau šodien nedaudz runājāt sākotnējā prezentācijā. Eiropas parlaments pagājušajā nedēļā pirmajā lasīmā pieņēma eh, regulas pro, ziņojumu par regulas projektu, par veselības ķēdi. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, bet ļoti būtisks, ja vēlamies pārliecināties, ka pārtika ir nekaitīga. Un es gribēju vaicāt jums, kādas iniciatīvas jūs grasties izstrādāt, lai pārliecinātos, ka šis dokuments ir tiek, nu, progress gūst pro, panākumus arī padomē. Šobrīd šķiet ir neliels, ne, tāda blokāde. Uh, Mēs vēlamies, lai pārtikas ķēdes kontrolas, nu, tiktu īstenotas, pārtikas ķēdes tiktu kontrolētas un būtu attiecīgi arī standarti, kas tiek ievēroti. Vajadzētu būt kaut kādām eh, obligātam eh, inspekciju skaitam visā Eiropā. Paldies! Nākamā runātāja. Uh, dunque, io volevo. Evi kundze, paldies! Es gribu runāt par taupības politiku kas ļoti lielā mērā ietekmēs veselības aprūpas sistēmas visā Eiropā. Ir pieejama zinām statistika, statistikas dati, kas liecina, ka pastāv milzīgas plaisas šais aprūpas sistēmās starp eh, bagātākajiem reģioniem, kas ir finansiāli stabilāki Eiropā, un tiem reģioniem, kas ir nabadzīgāki un ko recesijas kāra visskar, visskarbāk. Vis Itālijā, jāsaka, arī ir ļoti, ļoti liels starpības. Lombardijā, piemēram, ir milzīgi samazinājumi veselības aprūpas sistēmā. Tam, protams, ir tālākas sekas uz visa, visiem reģionu pilsoņiem. Nedrīkstam pieļaut, ka pacienti kļūst par tādiem patērētājiem un veselības aprūpu par peļņu nesošu um, tirzniecības nozari. Uh, Mums ir nepieciešams, lai mums ir tādi ierēģi, kas izstrādā veselības aprūpas sistēmu, kas patiešām ne, kas nestrādā kaut kādos uzņēmumos un nepeļaujas korupcijai. Korupcija nedrīkst apdraudēt cilvēku tiesības uz veselību un labklājību. Un tas, protams, ir viens no punktiem, kas ir arī Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Turklāt gribu uzsvērt, ka pastāv arī pilsoņu iniciatīva kur tiek runāts par vivis sekcijas apturēšanu. Es gribu zināt, kāda ir Itālijas prezidentūras nostāja attiecībā uz eh, dzīvnieku vivis sekciju. Paldies. Paldies, eh, Pilāra Jūza un nākamā lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētā kungs. Paldies arī jums, ministrs kundze. Grostets kundze man lūdza jums nodot savus sveicienus un arī izteikt viņas jautājumu, un es piekrītu viņas eh, idejai. Pirms pieciem gadiem Eiropas Savienībā tika pieņemts farmakoloģisko produktu likumdošanas akts, un mēs redzam, ka šis likumdošanas akts tiek īstenos tikai daļēji. Piemēram, Francijā un Itālijā ir pieņemta konkrētas dalību valsts likumdošana, lai varētu izmantot medikamentus, kuri neparādās eh, tirgū. Šī likumdošana ir tikai un vienīgi ekonomiska apsvēruma dēļ pieņemta, un lai alternatīvās opcijas tā saucamie ģenēriskie medikamenti tirgū nenonāktu. Tas nenāk par labu Itālijas eh, un arī Francijas pacientiem. Manuprāt, eh, tā ir ārkārtīgi bīstama tendence, un uh, tas var apdraudēt visu Eiropiešu veselību. Mēs nevēlamies piedzīvot tādu situāciju, lai uh, ārstēšana nebūtu tik laba, kā tā var būt. Un e, medikamenti, ja tie nav autorizēti, tad uz tiem neatiecās tās prasības, kuras citādi tiek izvirzītas farmakoloģiskajiem produktiem Eiropā. Uh, Tas, ka dalību valsts neīsteno šos Eiropas noteikumus, tas nāk par sliktu Eiropas likumdošanas fundamentam, un tas arī samazina pacientu pieeju augsts kvalitātes medikamentiem un arī samazina zinātnes un pētījumu pozitīvo ietekmu uz tirgu. Ko konkrēti Itālijas prezidentūra darīs, lai aizsargātu Eiropas iedzīvotājs un īstenot striktāku politiku šādu pārkāpumu apkarošanā. Paldies! E paldies! Un eh, tagad Alta Patričello, un pēc tam eh, ministra atbildēs uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Patričello kungs, jāpaldies! Arī es eh, vēlētos sveikt ministri Lorencīnas kundzi par ļoti labi sagatavoto prezentāciju. Jā, mums ir nepieciešams konkrēts stratēģijas un labāka pasākuma harmonizācija dalību valsts starpā. Bet konkrēts jautājums, ministrs kundze, kā jūs eh, īstenosiet Eiropas platformu savā darbā, Eiropas platformu reto slimību apkarošanā, kuru izma šo eh, reto slimību apkarošanai tiek atvēlēti būtiski līdzekļi, kaut arī saslimušo skaits ir mazs. Tas ir ļoti delikāts jautājums dalību valstu budžetiem. Nākamais, eh, ko jūs konkrēti darīsiet eh, direktīvas īstenošanā par eh, eksperimentu neveikšanu ar dzīvniekiem? Itālija šobrīd ir nonākusi situācijā, kurā tas mums visiem ir zināms, Lielā 97% no visiem laboratorijas dzīvniekiem ir žurkas un pēles, bet eh, šīs direktīvas transpozīcijas eh, periodā Itālija ir tā kā uzsēdusies uz vienu kategoriju, un ir tādas pētniecības nozars, kurām šie dzīvnieki ir nepieciešami. Šobrīd arī farmakoloģiskās kompānijas sastopas ar grūtībām, un tas attiecas arī uz akadēmisko sfēru, jo šis eh, dzīvnieku aizlieguma uzstādījums nevienmēr var tikt izpildīts. Nākamais pie tā jau Gardīnī kundze pieskārās eh, pārobežu veselības aprūpe. Tam noteikti būs nepieciešama veselības eh, pakalpojumu harmonizācija un kādā veidā adekvāti sadalīt samaksas līdzvairītos no veselības turismu. Priekšsēdētājs, paldies! Neviens vairāk nav pieteicies, kā runāt gribētājs. Mēs esam izsmēluši runāt gribētāju sarakstu un tagad dod vārdu Lorencīnas kundzei. Lai jūs atbildētu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, iespējams, ka laika tam visam nepietiks. Ministre, paldies, paldies par uzdotajiem jautājumiem visiem. Man uzreiz ir jāpasaka, ka jūs uzdotie jautājumi lielā mērā atspoguļo to, ko mēs kā prezidentūra uzskatīsim par mūsu darbības galvenajiem uzsvariem. Viens no jautājumiem to uzdeva vairāk deputāti - pārobežu veselības aprūpe. Itālija tiešām pavisam nesen ir eh, sākus īstenota pārobežu veselības aprūpas direktīvu, un eh, tas sniedz ļoti lielas iespējas. Šī pārobežu veselības aprūpas direktīva galvenokārt runā par to, patiesībā tā ir pirmā direktīva, kura tiešām iestājas par cilvēku veselību Eiropā. Uh, par iedzīvotāju tiesībām, pie tām ne tikai ekonomiskā izpausmē. Es uzskatu, ka šī direktīva ir no tiesas un pēc patiesības labklājības direktīva. Un e, šīs direktīvas galvenais nolūks, e, protams, ir sakārtot situāciju, bet, lai to izdarītu, tam ir nepieciešama tās īstenošana reālajā dzīvē un arī izvērtēšana. Es uzskatu, ka direktīvā ir um, ierakstīti arī tādi teikumi, kuri ļauj darb, darī, dalību valstīm rīkoties pēc sava prāta, tādējādi nodrošinot, lai direktīva kā arguments netiktu izmantota veselības turismu veicināšanā vai kā savu veidu spekulatīvs arguments. Uh, Patiesībā šī direktīva ir ārkārtīgi inovatīva. Tā uz Eiropas Savienību raugās kā uz tādu kopīgu platformu, kurā var piedāvāt dažādus pakalpojumus, piemēram, reto slimību ārstēšanā, konkrētu retu vai pat netik retu patoloģiju ārstēšanā. Dalībvalsts ļoti labi zina, ka ir nepieciešami, kad katrā dalībvalstī būs kādi centri, kuri specializēsies, un tāds būs tikai viens uh, valstī, bet eh, arī šie ekskluzīvas kompetences veselības centri nevar būt labākie pasaulē. Protams, eh, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotājiem būtiskas kval, augstas kvalitātes veselības aprūpi, mums ir jāstrādā visiem kopā. Protams, kā likumdošanā un īpaši budžetā mēs mēģinam izvairīties no pārmērīgi lielajiem izdevumiem. Novembrī mēs organizēsim pārobežu konferenci, ja pareizi atceros datumu bija 6. un 7. novembris Venēcijā, ja es pareizi atceros datums. Tā tad ne Milānā, Venēcijā. Šajā konferencē mēs mēģināsim tieši koncentrēties un tematiski uzsvērt to milzīgo potenciālu, kādā veidā direktīvu visās dalību valstīs īstenot pēc iespējas labāk. Konferencē piedalīsies ministri un eksperti. Vienlaicīgi šajā konferencē mēs mazliet plašāk paraudzīsimies un diskutēsim par saslimstību ar vēžiem. Ko darīt profilaktiski, kāda ir jaunuma terapijas Romā un kā izmantot inovatīvas tehnoloģijas. Tātad eh, tas notiks vienlaicīgi ar pārobežu konferenci. Eh, tagad eh, varbūt pārlikšu pie cita jautājuma. Ja pareizi atceros, bija deputāts vai deputāta, neatceros jautājumu, to pierakstīju, bet nespēju šobrīd atrast. Labi, tad pie tā vēl atgriezīšos. Par audzējiem. Eiropā mums noteikti ir jārunā par patreizēju un arī nākotnes stratēģiju, par tām iniciatīvām, kas jau darbojās un kas ir izstrādātas. Vēlreiz un atkal ir jāatgriežās pie dzīvesveida ietekmi uz audzēju attīstību. Šeit tika pieminēts, ka uh, diabēts vai liekais svars un smēķēšana negatīvi ietekmē veselību, fiziskās aktivitātes, uh, augļu un dārzeņi. Itālija savas prezidentūras laikā aktīvāk iestāsies par veselīgu dzīvesveidu profilak, e, popularizēšanu, bet e, vienlaicīgi ir jāraugās arī uz diagnosticēšanas pieejamību, ne tikai terapijas pieejamību, bet arī diagnosticēšanas pieejamību jo ekonomiskā krīze ir pasliktinājusi diagnosticēšanas pieejamību dažādos reģionos. Itālijas prezidentūrai tā būs viena no prioritātēm. Vienlaicīgi mums būs jāstrādā ar tādiem jautājumiem kā vakcinācijas kampaņas, tajā skaitā arī HIV, par ilgtspējību. Ilgtspējība nenozīmē tikai un vienīgi ekonomisko ilgtspējību. Mums ir jāraugās uz veselības aprūpas sistēmas ilgtspējību kopumā un eh, arī reģionālo centru tehnoloģisko attīstību. Mēs esam paredzējuši mūsu neformālajā ministru padomē arī runāt par šiem jautājumiem, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums dalību valstīm arī turpmākajos gados. Eiropas konkurētspējas skatījumā tas ir ļoti svarīgs temats, jo ir pilnīgi skaidrs, ka veselības aprūpas sistēmas dalību valstīs ir saistīts ar citām sistēmām, ar ekonomisko izaugsmi, ar zinātnes un pētniecības attīstību. Ekonomiskā krīze nav pasliktinājusi tikai un vienīgi terapijas pieejamību, uh, Ekonomiskā krīze ar vien mazāk naudas ļauj novirzīt arī zinātnē un pētniecībai. Un mūsu sēdē mēs par to runāsim. Ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu inovācijas un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu veselības aprūpē? Jo no šāda viedokļa raugoties, un es tiešām tā arī domāju, ja mēs eh, šajās krustcelēs neizdarīsim pareizos eh, lēmumus, tad mēs eh, būsim zaudējuši. Protams, tas, ka mūsu kontinentā ir miers jau 70 gadus, ir būtiskākais sasniegums, un tomēr mums ir jācenšas, lai Eiropas iedzīvotājiem visā pasaulē būtu pieejami visaugstākās raudas veselības pakalpojumi. Mēs par to iestājamies. Kvalitatīvie standarti, ekonomiskie standarti un kulturālie standarti Eiropā ir ārkārtīgi augsti un tā jau pati par sevi ir garantija. Garantija kaut vai salīdzinot ar Brika valstīm vai ASV. Mums ir jānodrošina inovatīvo tehnoloģiju pieejamību un inovāciju pieejamību pilnīgi visā Eiropā, un tas ir ļoti svarīgi. Itālijas viena no prioritātēm. Vēl bez tam Itālijas prezidentūra ir sagatavojusi vadlīniju priekšlikumu padomēji. Mēs esam sagatavojuši dokumi, dokumentu, kurš mūsuprāt veicinās ekonomisko izaugsmi, inovatīvu medicīnisku pakalpojumu izmantošanu, palielinās pacientu, pacienti, padarīs pacientiem pieejamākas eh, modernas ārstēšanas metodas un, protams, caurskatāmība. Caurskatāmība un cenu direktīva. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ārkārtīgi svarīga direktīva, kas eh, izvirza minimālās prasības caurskatāmībai, caurskatāmībai preču noteikšanā, kā arī um, eh, atpakaļmaksājumu, atpakaļmaksājums pacientiem. Šie jautājumi ir ļoti aktuāli un par tiem vēl nav panākta vienošanās starp darību valstīm. Pie tā mēs strādājam un pēdējā darba grupas sēdē tas bija ļoti aktuāls un sīki diskutēts jautājums. Dažādas eh, dalību valsts uzsver to, cik atšķirīga ir viņa sistēma. Mūsu nolūks un mērķis ir izveidot uh, reālu, politiski pamatotu programmu, ko pieņemt visas dalību valstis. Mums e, ir jāstrādā, lai izveidot un vienotos par direktīvu. Patreizējās direktīvas pārskatīšana arī ir aktuāla, jo ir ļoti svarīgi tieši brīdī, kad e, tiek noteikta atmaksātās daļas procents kādam konkrētam medikamentam. Uh, ir svarīgi, kā tas darbojās dažādās dalību valstīs. Hepatīts C, hepatīts C medikamenti ir viskliedzošākais piemērs. Protams, mēs mēģināsim nākt klajā ar idejām un mēģināsim arī panākt vienošanos, kas būtu pieņemama pēc iespējas lielākam dalību valsts daudzumam. Man uzdeva jautājumu arī par eksperimentiem ar dzīvniekiem. Jautājums eh, bija par vivisekcijas, eh, par vivisekcijas nepieļaušanu. Mēs uzskatām, ka mums ir jāpieturās pie tiem noteikumiem, kas eh, paredz pēc iespējas mazāku dzīvnieku, pēc iespējas mazāk dzīvnieku ciešanu un dzīvnieku upurēšanu, ja tā varētu teikt, uz medicīnas altāru. Jautājums par ģenēriskajiem medikamentiem Mēs e, uzskatām, ka ir jāpieturās pie tiem noteikumiem un nosacījumiem, kas e, tomēr pirmajā vietā liek pacienta drošība. Drošība pirmajā vietā. Vai tā būtu prezidentūra vai mans kā ministrs viedoklis, drošība pirmajā vietā. Protams, e, katra dalība valsts balsoties uz subsidiaritātes principu var izvirzīt šiem ģeneriskajiem medikamentiem kādus konkrētus noteikumus. Vai tie būtu klīniski pētījumi vai citas procedūras, un, protams, regulatūrā aģentūra arī dos tajā savu artavu. Prezidentūra ir lielā mērā ieinteresēta un pilna apņēmības nodrošināt to, lai pacienta drošība būtu pirmajā vietā vienmēr un visur. Kiničī kundze man uzdeva jautājumu par to, vai prezidentūra apzinās, ka Eiropas iedzīvotāji vēlas drošu pārtiku ikvienā pārtiks ražošanas posmā. Protams, ka mēs iestājāmies par visaugstāko drošības līmeni, bet nepietiek jau tikai ar šādu apņemšanos. Ir nepieciešams kontrolas, ir nepieciešams kontrolas pietiekamā daudzumā un konkrētos posmos, protams, balstoties uz iespējamo risku. Lai Eiropas Savienībā ražotā un nonākusī pārtika tiešām būtu droša, mums ir nepieciešams kontrolas. Tāpēc Mēs mēģināsim panākt vienošanos padomē, kaut arī uzreiz jāsaka, šobrīd dalību valstu viedokļi lielā mērā atšķirās. Pārtiks drošība ir visu prioritāte, ne tikai Itālijas prezidentūras. Pēc tam šis jautājums ir ļoti aktuāls un nodarbina ikvienu. Mēģināsim pēc iespējas vairāk harmonizēt mūsu viedokļus. Šķiet, ka esmu izsmēlusi visus jautājumus. Jā, paldies. Visu komitejas locekļu vārdā vēlos teikt paldies ministrei Lorencīnai par to, ka viņa bija gatava atbildēt uz tik daudziem jautājumiem. Un tik, to visu izdarīt tik īsā laika brīdī. Paldies viņai, paldies jums visiem. Ar to arī beidzam mūsu sanāksmi. Rītdien no rīta ir koordinātoru sanāksmi un tālāk nākamā vidas komitejas sanāksme 3. septembrī. Paldies visiem! Labvakar!